Lūdzu, kolēģi, ieņemiet savas vietas. No whilst... Nevaru pāriet pie priekšsēdētājs paziņojumiem, ja citi vēl šai zālē runā un manī neklausās. Paldies! Tātad mēs turpinām vakardienas uh, sanāksmi un vispirms uh, svarīgi paziņojumi ja Eiropas statistikas konsultatīvās komitejas jaunu locekļu iecelšana, komisija pie mums ir vērsusies ar ierosinājumu iecelt astoņus We are, we are Tātad mūs, uh, pie mums vēršas uh, attiecībā uz astoņiem no 12 locekļiem, ko ieceļ uh, komisija Eiropas statistikas konsultatīvajā komitejā, jo viņu pilnvar termiņš beidzas šā gada martā. Komisija ir izraudzījusies četrus kandidātus un astoņus kandidātus un viņu uh, dzīves gājumus nosūtījusi Eiropas parlamentam. Tātad ar parlamentu ir jākonsultē šai jautājumā, vai parlaments neiebilst pret šiem kandidātiem. Šie dzī kandidāti dzīves gājumi ir izdalīti visiem deputātiem, izsūtīti visiem deputātiem. Therefore, unless I receive indications to the contrary, uh, I'll send. Un es, ja nebūs. Uh, Es arī nosūtīšu vēstulī mūsu prezidentam par uh, konsultāciju rezultātiem. Tālāk par trialogiem. Ucits, Ucits 5. No, well, you know. Get... Nu, ja mēs gribam nonākt līdz balsojumam, tad laikam dažiem būs jāpārtrauc tomēr runāt. Tātad jūs līdz 5. Otrais trialogs notika 4. februārī Strāsbūrā. Tajā izskatīja vēl atlikušos neatrisinātos jautājumus, kas saistīts ar atalgojumu un uh, sodu nodaļu. un at, at, atalgojuma daļa komisija vēlējās iekļūt AIMFD. So the council has said that they would like Padome ir paziņojis, ka grib saskaņot atalgojumu daļu ar AIMFD un sankciju daļu ar MIFID. Bet patiesībā abos gadījumos ir grozījumi sas salīdzinot ar sākotnējo tekstu. Un uh, Eiropas parlamentām un padomē ir jāizvērtē savas nostājas, gatavojoties nākamajai trialogu kārtē, kas būs pēdējā 26. februārī Strasbūrā. Kolēģi, kad jūs beigsiet savas runas, tad es uh, turpināšu. Es esmu, man ir nepieciešams klusums, lai es varētu tālāk runāt. Tālāk starptautiskās tirzniecības statistika. Pirmā sanāksme notika 12. februārī un ir panākta vienošanās ar padomu vairā, vairumā jautājumu, izņemot tos, kas attiec uz komitoloģiju, jo padome vēlas uh, ieviest vairākus īstenošanas aktus, kaut gan parlaments uzskata, ka piemērotāki būtu deleģēti akti Uh, par uh, konkurences uh, tiesību pārkāpumiem. Pirmais trialogs notika šonedēļ par civilu atbildību par kompensācijām un soda naudiem, un vēl viena trialoga sanāksme ir plānota 27. februārī, kad esam iecerējuši panākt galīgo vienošanos šis dialogs uh, trialogs ļoti veiksmīgi noritēja, un tā bija pirmā reize, kad uh, trialogs uh, koplēmuma procedūrā notika par uh, konkurences tiesību jautājumiem. Uh, tālāk statis. Pāriesim pie 11. darba kārtības punkta balsojumu par uh, statistiku, par makroekonomisko uh, līd, nelīdzsvarotību. Uh, vispirms izmēģinājumu balsojums. The... Tā kā jūs runājat par jūsīts trialogu un uh, saņēmu diezgan pārsteidzošu zvānu no Financial Times, un es gribu uzsvērt, ka padome nav aicināts saskaņot sankciju daļu ar MIFID, bet katrā gadījumā viņi izraugās tādas normas, kas uh, Uh, nodrošināt minimālo līmeni šīm sankcijām. Es to uzsveru, jo šeit rodas bāžas presē, kādēļ mēs uh, darbu pie šā jautājuma neesam pabeiguši. To mēs neesam pabeiguši nevis tāpēc, ka mēs nepiekrītam atalgojuma daļai, bet gan tādēļ, ka uh, padome nevēlas uh, ieviest tādus pašus standartus sankcijām, kā ir jau pieņemti citās sadaļās Es tikai vēlējos skaidri to pateikt. Esmu gatavs panākt kompromisus, bet, lai būtu kompromiss, abām pusēm ir jā, jāpiekāpjas ne tikai vienai pusē. Um, I have actually lost. Ah. there's two cards plugged in that are not responding. Divas uh, kārtītes ievietotas uh, balsošanas iekārtā, kā, un tās vienkārši nedarbojas. Okay. Yeah. That's that closed, right? Clear that. So, first of all, um, amendment. This Sākam ar grozījumu. Tātad 11. punkts, 45. grozījums, kurš pār? pret atturas pieņemts. Kompromiss A, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss B, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss C, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss D, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss E, kurš par pret pret atturas pieņemts. 65. grozījums, kurš par pret atturas pārbaudam elektroniski. Okay. Uh, no, don't close yet. Right, uh, close. Okay. Beidzam balsot. Viens var pret vairāk nekā par, tātad noraidīts. F kompromiss. Kompromiss F, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk nākamais ir 86. kurš par, pret, atturas, pieņemts Noraidīts. Man nepieciešams, lai jūs skaidri celtu rokas. Šajā zālē ir ļoti nepārskatāmi. 26. Kurš par? Pret. Es nevaru saprast. Pārbaudam elektroniski. Vai es varu aicināt pārtraukt sarunas? 26. Par to mēs balsam elektroniski. Papildinām tos, kas pār ar vēl vienu balsi. Beidzam balsot. Pieņemts 31 pret 5. Tā kā skaidri lūdzu celiet rokas. 87. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 27. ir atsaukts. Employment 10. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Kompromiss G, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss H, kurš par pret at... pārbaudām elektroniski. Es neredzu vispār pacelt roku. If you're voting, four more people to vote. Not... Mēs balsojam par kompromisu H, jo cilvēki neceļ rokas. Mēs pārbaudām to elektroniski. Lūdzu, balsojiet, beidzam balsot. Pilnīgi skaidrs, tas ir pieņemts. Kompromiss I, kurš par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss J, kurš par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss K, kurš par, pret, atturas pieņemts. Regi 1 par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudām 33. elektroniski. Pablo? Pablo? No, right, one more against, everybody's voted. Visi ir nobalsojuši, noraidīts. Kompromiss L, kurš par pret atturas pieņemts. Regī 3. Right, when, when, when you, when you finished your exchanges. Kad beigu, būsiet beiguši sarunas, mēs turpināsim balsošanu. Regī 3, kurš par pret atturas pieņemts nav skaidrs. Pārbaudām Regī 3 elektroniski. Regi, Regi 3, Recycle 3A. Par apsvērumu 3A Regī 3 grozījums. That's carried. Pieņemts. Šeit ir ļoti grūti saprast šajā zālē balsojumu Un vēl grūtāk to darīt, ja jūs sarunājaties. 35. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Labi, pārbaudam. 35, eh? Right, I'm closing the vote. 23. Beidzam balsot 23 pret 15 pieņemts. Regija 4 par. Pret atturas pārbaudam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Pieņemts. Kompromiss M. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Kompromiss N. Kurš par? Pret atturas pieņemts. N, labi, pārbaudām kompromisu N elektroniski. Visi ir nobalsojuši. Pieņemts. Kompromiss O, kurš par? Kompromiss O, kurš par? pret atturas pieņemts. Kompromiss P, kurš par pret atturas pieņemts. Regija 6, kurš par pret atturas noraidīts. Kompromiss Q par pret atturas pieņemts. Kompromiss R, kurš par pret atturas pieņemts Employment 3, kurš par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudam elektroniski, ja vēlaties. Ups! Right, okay. Vote's open. Sākam balsot. Has everybody voted? Right, favor. One more to vote if you... Vēl vienam jābalso. Beidzam balsot. Pieņemts. 32 pret 5. Manuprāt, tas pierāda, cik sarežģīti saprast šajā zālē balsojumu. 43. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Regī 7 par. Pret. Atturas noraidīts. Regī 8 par. Pret atturas noraidīts. Regi 9 par pret atturas noraidīts. Regi 10 par pret atturas noraidīts. Regi 11 par pret atturas noraidīts. Regi 12 par pret atturas pārbaudām Man liekas, ka ir noraidīts, bet pārbaudam elektroniski. On, where, what, what, what? Sorry, can I? What are we? Oh, sorry, thank you. Okay. Yeah, vote's closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Kurš tas bija? 12. Regija 12. Regija 13. Kurš par? pret atturas noraidīts. Regija 14 par pret atturas noraidīts. 32 par pret atturas noraidīts. Balsojam par tekstu kopumā elektroniski. One more in favor. So that's 38 par viens pret, neviens neaturās. Vēl viens balsojums par normatīvo rezolūciju. We are not one for press meeting negotiations. No. Eh? no. Yeah. Okay. Don't you vote? One more to vote. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 36 par, 1 pret, neviens neaturās un sarunas mēs nesākam. Par to būs daļais balsojums plenārsēdē martā. Tāds ir ierosinājums šeit. Nākamais Svena Gīgolda ziņojums. I get, I get a coffee. Okay, if we're all ready, so we've got... Tātad sākam ar kompromisu AC trīs daļās. Kas par pirmo daļu? Pret atturis pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturis. Pārbaudīsim uh, balsošanas rezultātu elektroniski balsojot. Zinu. Has everybody voted? Votes closed. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa. Trešā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Tagad pārējām pie AD kompromisa, kurš atrodas ceturtajā lapusē divās daļās. Kas par pirmo daļu? Pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Tagad 168. grozījums, kas par pirmo daļu. Nē, es atvainoju. Nā, 168. ir tikai viens grozījums, kas par pret atturas Uh, jāpārbauda rezultāts balsojot elektroniski. Tātad 168. grozījums. Un beidzam balsot, pieņemts. Tālāk uh, vairāk grozījumi atkrīt, un mēs nonākam pie AE kompromisu, kurā ir daudz daļu. Kas par pirmo daļu? pret atturas pieņemta otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta trešā daļa, kas par pret atturas noraidīta ceturtā daļa, kas par pret atturas pieņemta piektā daļa, kas par pret atturas jāpārbauda rezultāts balsojot elektroniski. Balsojam par piekto daļu. Beidzam balsot. Piektā daļa pieņemta. Sestā daļa kas par? Pret atturas noraidīta. Septītā daļa kas par? Pret atturas pieņemta. Vai jūs vēlaties pārbaudīt rezultātu? Kāds teica, ka jāpārbauda. Nu. Man, man patiesībā jāskaita paceltās rokas, nevis īkšķi šajā zālē, kolēģi. Tātad pārbaudījām, ne, beidzam balsot elektroniski, un šī daļa arī ir pieņemta. Ast Astotā daļa. Lūdzu, celiet rokas, kolēģi. Astotā daļa. Kas par? Werner, varbūt jūs vēlētos vadīt balsošanu, vai Žāns Pols varbūt vēlētos pamēģināt un, un, un redzēt, cik viegli, viegls ir šis uzdevums. Vai varbūt atliksim uz nākamo nedēļu šo balsojumu? Lūdzu, kolēģi, esiet konstruktīvi. Tā tad astotā daļa, kas ir par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim rezultātu, balsojot elektroniski. You, you, you had a... I had a list, yeah. but I I'm closing the vote. There's one button not pressed. That falls 18-18. Tad uh, vienāds balsu skaits, līdz ar to astotā daļa ir noraidīta. Tagad devītā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Un šī daļa ir pieņemta. Tagad pārējām pie 185. grozījuma. Kas pār, kas pret atturas pieņemts? AF kompromiss ar mutisku grozījumu, vai visi piekrīt šādam mutiskam grozījumam, ja nav iebildumu, kas ir pār. Vai es atvainoju, šeit arī piecas daļas, kas par pirmo daļu? Pret, atturas pieņemta, otrā daļa, kas pār, pret, atturas pieņemta, trešā daļa, kas pār, pret, atturas pieņemta, ceturtā daļa, kas pār, pret, atturas pieņemta, piektā daļa, kas pār, pret, atturas pieņemta atturas noraidīt. Tagad pārējām pie, pie 212. grozījuma, kas par pret atturas noraidīts. Nu labi, pārbaudīsim balsojot elektroniski šo rezultātu. Right, is everybody voted? No. no. Come on, few more. Vēl visi nav nobalsojuši, lūdzu balsojiet, kolēģi. I don't know what I'm voting on. There's four people not voting. Četri kolēģi vēl nav nobalsojuši, bet beidzām balsošanu, un šis, šī daļa, šis grozījums ir pieņemts. Well, I gave you enough opportunity. Es jums devu pietiekam daudz laika balstot, kolēģi. This is true. And that, well, you uh, know. Nu tā tiešām tā bija. Tā. Tagad kompromiss AG vairākās daļās. Pirmā daļa. Kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret atturas pieņemta. Trešā daļa, kas par, pret atturas pieņemta. Ceturtā daļa, kas par, pret atturas pieņemta. Tagad AH kompromiss ka, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta, trešā daļa par pret atturas pieņemta, ceturtā daļa par pret atturas pieņemta. Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par ceturto daļu. Deputy voted, votes closed. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? ir 18 balsis par un 18 balsis pret, līdz ar to šī daļa ir noraidīta. Piektā daļa, kas par? Kas par piekto daļu? Pret. Atturas. Mm, pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. As also, sorry. Sorry about that. There's always multitasking going on. Jā, izskatās, ka nemaz nebija tā. Beidzām balsot, un šī daļa ir noraidīta. Tagad pārējām pie AI kompromis, kas pārpret atturas pieņemts. Right, their... Mēs joprojām gaidām, ka, kamēr vācieši pabeigs uh, savas sarunas. Okay, have you finished? Jūs esat tagad beiguši. Labi, tad balsojam par AJ kompromisu trīs daļās. Kas par pirmo daļu? Pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par? Pret atturas pieņemta, trešā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Tagad pārējām pie 122. grozījuma, bet tas ir atkritis. 334. grozījums, kas par pret 334. grozījums. Kas par pret atturas? Manuprāt, noraidīts, bet nevarēja saskatīt, kā, kā balsoja sociālisti. Nu, pārbaudīsim balsojot elektroniski. Tātad 334. grozījums. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot un e, grozījums tiešām ir noraidīts. Amendment 123. In... 123. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Sākotnējais teksts, kas par pret atturas pieņemts. 124. kas par pret atturas pieņemts. 125. kas par pret atturas. Manuprāt, noraidīts, bet pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts 18 par un 17 balsas pret. Tā vairāki grozījumi atkrīt un nonākam pie 4. punkta sākotnējā teksta, kas par pret atturas pieņemts ievilkumi 1 līdz 20 blokā, kas par pret atturas pieņemti. Pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 21, 24 blokā, kas par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim balsojot elektroniski. Noraidīt šis grozījums, jā. Trešais grozījums, kas par pret. Pārbaudīsim rezultātu elektroniski. Noraidīts. Ceturtais grozījums, kas par pret atturas norā, jāpārbauda, balsojot elektroniski. Noraidīts A kompromiss pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta, B kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. C kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. D kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. A, e kompromiss pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta Nevar saprast, kā balso Eiropas Tautas partija. Tad ir jābalso, jāpārbalso elektroniski. Tā tad E kompromiss otrā daļa. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot un pieņemta šī otrā daļa? Kompromiss GH, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss I, kas par pret atturas pieņemts. 326. grozījums, kas par pret atturas. Nav skaidrs rezultāts, balsojam elektroniski. 326. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Šis grozījums ir noraidīts. 41. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Tagad J kompromiss. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Labi, pārbaudīsim, balsojot elektroniski, kāds ir rezultāts. Pieņemta otrā daļa. Tagad pārējām pie 47. grozījuma, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss KL ar mutisku grozījumu, vai jūs to atbalstāt? Tātad balsojam, kas par pret pret atturas pieņemts. Tagad pārējām pie M kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. NO kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. PQ kompromiss divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta, kas par otro daļu par, tātad, kas pret atturas pieņemta. Tagad pārējām pie kompromisa RS. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas. Jāpārbauda rezultāts. Balsojam elektroniski. Tā, beidzam balsot. Otrā daļa ir pieņemta. Pārējām pie TX kompromisa pirmā daļa, kas pār pret atturas pieņemta otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Otrā daļa pieņemta. Pārējām pie kompromisa Y. Pirmā daļa ar mutisku grozījumu, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa, kas par pret atturas noraidīta, trešā daļa, kas par pret atturas noraidīta. Pārējām pie kompromisa ZAB, kas par pret atturas pieņemts. Un tagad balsojam par visu tekstu kopumā ar grozījumiem. To darām elektroniski. Pieņemts. 33 balsis par un 4 balsis pret neviens nav atturējies. Pateicamies Svenam par veikto darbu. Aaron, uh... Jā. Čāron, es tikai vēlējos pateikties visiem ēnu referentiem un norādīt, ka esmu priecīgs, ka vairums atbalsta stipru Eiropas Savienības uzraudzības struktūru. Okay. Yeah, Werner? Uh, ich habe Šeron, man ir jautājums par darba kārtību. Kad mēs šeit ekonu runāsim par priekšsēdētājas atzinumu par apakškomitejas izveidi pēc tam, kad uh, mēs janvārī to apstiprinājām, es nedomāju, ka parlamenta prezidijas lēmums par, ir iespējams balstoties uz priekšsēdētājas neoficiālu neapstiprinātu vēstuli. Es uh, aicinu iekļaut šo darbu kārtībā nākamajā nedēļā. Manuprāt, es uh, aicināju koordinātors izteikties par šo jautājumu. Mēs esam to jau apsprieduši iepriekš. Mēs varam tad iekļaut to darbu kārtībā. Man nav nekāda problēma iekļaut šo jautājumu. Bet nu ne jau šobrīd, tas ir citai sanāksmēji ja mēs esam gatavi iet pret, rīko, pret eh, priekšsēdētāju konferences lēmumu, labi. Jā, komitejas dibināšana ir plenārsēdes tiesības. Janvārī mēs plenārsēdē diskutējām, ka ekon paliek nekāda apaškomiteja, bet pilntiesīga komiteja apakškomiteju var pre prezidijas ierosināt plenārsēdē, ja ir pieejams e, balsojums no attiecīgās komitejas. Līdz ar to politisko partijas priekšsēdētāju vēstules nav. Piekrišanas nav, jo Šeronas vēstule e, ir bez atbalsta sūtīta. Es vēlētos aicināt vēlētos aicināt sūtīt vēstuli ar lūgumu atsaukt pieņemto lēmumu, pirms ir saņemts atbalsts priekšsēdētāji. Es nedomāju, ka mēs esam nonākuši šajā procesa posmā, ņemot vērā balsojumu plenāru sēdē, kas tika veids attiecībā uz AFCO komitejas ziņojumu par apaškomitejas izveidu. Priekšsēdētāja konference vērsās pie manis trešo reizi nākt klājā ar priekšlikumu pēc tam, kad tika noraidīti divi iepriekšējie ierosinājumi. Un neatstājot nekādas šaubas, ka šīs komitejas eh, izvēle ir palikt nemainīga. Mēs esam nākuši klajā ar jaunu priekšlikumu vēršoties pie priekšsēdē konferences, ja viņi vēlas nāklājā ar secinājumu, to viņi vēl nav darījuši, tad viņiem būtu jāvēršas šajā komitejā tāda procedūra. Viņi turpina aicināt mūs, nāk klajā ar priekšlikumiem, un mēs negribīgi to darām. Lai ko jūs lasītu presē par Bolzas priekšlikumiem, to sagatavos sekretariāts un apstiprina koordinātori. Jo tur ir daudz šādu līdzīgu lietu, kas notiek nepārtraukti. Uh, tas netiks pabeigts un galīgs. Bet katrā posmā ir pausta vēlme neko nemainīt, un lai šie jautājumi visi paliktu šajā komitejā. Tas arī ir ticis stiprināts un atbalstīts. Tik tālu mēs esam procedūrā. Tā es to saprotu. Ja mēs vēlamies debatēt par šo jautājumu, labi, lai būtu. Uh, var, varam eh, indikatīvo balsojumu veikt, lai varētu informēt priekšsēdētāju konferenci, bet tieši AFCO komitejas dēļ mēs esam šajā ķezā iekūlušies. Udo vēlējos izteikties, pēc tam Otmārs. Jā, paldies, Šeron. Es esmu gatavs eh, katru priekšsēdētāju kritizēt eh, jebkurā dienas un nakts laikā, bet tam ir jābūt pamatotam. Uh, Tāpēc es vēlētos vēlreiz pajautāt, jo es neesmu vairāk koordinators, bet šeit telpā ir pietiekami daudz koordinatoru. Līdz šim es šo diskusiju esmu sapratis eh, šādi. Tas, ko Šerona ir paudusi savas priekšsredētājas amatā, ir tas, ko šī komitejas koordinātori ir izlēmuši. Ja tas nav Werner Tornējs nekāds koordinators, ja es pareizi saprotu, ja tas neatbilst patiesībai, tad koordinatoriem ir jāskaidro, nu, nu nevajag histēriski uzvesties. Profesionālāk lūdzu. Vai nu Šerona ir izdarījusi to, ko koordinatori ir izlēmuši, tad šeit nav nekāda iemesla satraukties. Bet tas, eh, protams, neliedz mums vēlreiz šo jautājumu izskatīt. Bet ja tas tā nav, Tad es saprotu satraukumu. Bet nu, ir jāstāv ar abām kājām stabilu uz zemes. Otra lieta. Jebkurš, kurš ir pie vesela saprāta, nu tāds nosacījums ir, jābūt pie vesela saprāta. Tad jebkurš veselu saprātu saprot, ka Eiropas parlaments attiecībā uz Eirozonas tematiku, it īpaši attiecībā uz dīvainajiem risinājumiem starp valstu līmenī. Nevar, mēs nevar atteikties no dalību valstu eh, politikas eh, vērtēšanas. Ja jūs to nevēlaties piedalīties procesos, eh, varat to nedarīt, bet vai ir jāatrod institucionālā atbilde? Kura ir pareizā atbilde, par to mēs varam diskutēt Es neesmu pilnībā pats vēl to izlēms, bet šai diskusijai ir jābūt profesionālai, nevis uh, histēriski sakāpinātāji. Paldies par uzmanību. Werner, tu jau vienreiz izteicies. Mums ir vēl cilvēki, kas arī vēlas izteikties. Uh, secību ievērosim. Automārs nākamais, pēc tam Svens. Es vēlētos turpināt uh, tur, kur Pulmā kungs beidz savu izteikšanos, ir trīs līmeņi. Pirmkārt, mums ir jātiek skaidrībā par to, ko īsti nolēma koordinātori. Jo ja viņi to ir nolēmuši, tad tas ir pretrunā ar to, ko priekšsēdētāji tikko teica, ka šīs komitejas vairākums ir pret apakškomiteju. Svarīgi noskaidrot, kā šis dialogs starp priekšsēdētāju un koordinatoriem ir noticis un kāda ir bijuši tā rezultāti. Tas ir viens. Es, ne, es nedomāju, ka priekšsēdētāja eh, rīkosies patvaļīgi, īpaši apzinoties, ka komiteja vēlas kaut ko citu. Otra lieta. Tad, kad ir bijis lēmums plenārsesijā, priekšsarētāja konference jo nevar ignorēt plenāru sesijas lēmumu, un tas ir nākamais punkts. Šeit ir runa ne tikai par komitejas attiecībām ar priekšsarētāju konferenci, bet arī priekšsarētāju konferences attiecības ar eh, plenāru sesijā pieņemt lēmumu un attieksmi pret to. Mēs jau nevaram prasīt, lai plenāru sesijā tiek pārskatīts lēmums, bet ne, neviena iestādes daļa, neviena uh, komiteja vai, vai priekšsēdē konferences nevar anulēt plenāru sesijā pieņemto lēmumu. Un tiesības izteikties Eirozonas jautājumos, mēs vienmēr esam teikuši, ka šīs parlaments neveicina un netaisās veicināt šķelšanos Eiropā vai Eirozonā. Mēs esam atbildīgie. Parlaments satura Eiropu kopā un nešķeļ to. Tāda bija mana izpratne līdz šim. Mums, protams, ir jābūt tiesības izteikties par visiem jautājumiem, eh, kas ir mūsu kompetencē. Jā, lūdzu, turpiniet. Jo ECB tāpatās mums vēl vēlāk ir jāskata. Es ceru, ka jūs komentārus izsakat balstoties uz dokumentu, kuru es sūtīju, nevis attiecībos to, ko esat kaut kur citur lasījuši, e, un jūsu individuālās vēlmes kaut kāds. E, Svens nākamais, pēc tam Žan Pols. Sven Lūdzu. Manuprāt, šeit ir divi līmeņi kā jau kolēģis sacīja, tas, ko koordinātori darījuši, un par otru daļu par būtību. Ko koordinātori darījuši? Bija divi komentāri. Koordinātoru sanāksmē debats bija šāds, ka lielākā daļa vienojās, ka nākotnē var būt nepieciešamība izveidot apakškomiteju. Uh, Bet debats ir par to, vai parlamentam ir jāpieņem šobrīd lēmums priekš nākamā parlamenta sasaukuma. Un zaļos pārsteidz priekšsēdētāju konferencē izteiktā vēlme ātri pieņemt lēmumu eh, attiecībā uz nākamo parlamentu, kā organizēt sevi. Jūsu vēstulē nebija rakstīts, ka tas tagad ir jālēm. Līdz ar to mūsu ģenerālsekretārs un priekšsarētāji aicināja atlikt balsojumu. Tas arī ir ticis izdarīts, un tāpēc šobrīd ir iespēja uh, organizēt šīs diskusijas. Es domāju, ka EPP kolēģi ir uh, gatavi to darīt. Es domāju, to ir svarīgi pārunāt visā plašajā komitejā, nevis tikai koordinātoru vidū, bet pēc būtības man tad jāsaka, protams, uh, zināms, spriedzi pastāv jo mums ir ļoti maz tiesību attiecībā uz eiro grupas kontrolēšanu. Mums ir de facto starpvaldību eirozonas eh, valdība, varētu teikt, kas eh, demokrātiski neatskaitās. Jautājums ir par to, vai mēs izveidojam jaunas struktūras bez tiesībām Tas ir vēl viens jautājums. Tieši tāpēc eh, trojkas ziņojumā tiek prasīt šīs parlamentārās tiesības, jo mēs zinām, ka ministru uzaicināšana šeit, kas šeit neatbild uz jautājumiem, mums nepalīdz. Mums ir nepieciešams reāls tiesības parlamentam, un tāpēc varbūt būtu nepieciešams izveidot apakškomiteju, apzinoties tās juridiskās, eh, tos juridiskos ierobežojumus, uh, Eh, ka mēs juridiski iemeslu dēļ nevaram ietekmēt Eirozonas vadību. Es piekrītu arī Otmāram, eh, ka mums ir jāierobežo Eiropas eh, šķelšanās, tāpat laikā nesagraujot leģitimitāti attiecībā uz jaunu tiesību iegūšanu. Tāpēc ir jautājums par laiku un par pēc būtības. Tāpēc priekšsarētāji sagatavojiet darba kārtību. Mums vajadzētu būt plašāk skatījums, ne tikai par jūsu vēstuli runāt un koordinātoru nostāju bet par demokrātiskajām tiesībām parlamentā kontrolē to, kas notiek Eirozonā, jo par to jau ir īstās debatas. Žanpol, lūdzu. Merci, madame prezident. Paldies, priekšsēdētājs. Vispirms domāju, ka Svenas sacītais atbilst koordinatoru sanāksmi apspriestajam un gribētu pateikt, kas tika nolemts. Pirmkārt, ka ekon komitejai jābūt vienotai, to nedrīkst šķelt. Otrkārt, nav piemēroti jebkurus eh, pasākumus pieņemt līdz šī sasaukuma beigām. Un treškārt, eh, tika pieminēta iespēja veidot apakškomiteju kā vienu no risinājumiem, ņemot vērā divus juridiskus aspektus. Pirmkārt, šī apakškomiteja var tikt veidot tikai pēc esošās uh, komitejas iniciatīvas, tātad tas nav šodien pieņemams lēmums un otrkārt. Un Svena nosauktu iemeslu dēļ, un Otomārka nosauktu iemeslu dēļ, ka deputāti pārstāv Eiropas pilsoņu kopumu un nav nekāda juridiska pamata diskriminēšanai starp deputātiem pēc uh, to ievēlēšanas vietas, vai tā būtu eirozona vai ārpus eirozonas. Lūk, tas ir sistēmas pamats. Un tādējādi nevar ignorēt to, ka pastāv pieprasījums īstenot kontroli pār to, ko dara eirozona, un ja, ja nu, neveidot uh, otro parlamentu eirozonai, tad tomēr paredzēt iespējas, kā šādu uh, kontroli īstenot. Un paredzēt, ka apakškomitejā, ja tāda pastāv, piešķirt prioritāti eirozonas deputātiem, neizslēdzot otrus pārējos no likumdošanas darba. Lūk, bet mēs neesam tālāk tikuši, un katrā ziņā apakškomitejas izveidošana varētu nākt tikai pēc ekon komitejas lēmuma nākošajā sasaukumā, un nevis šī. Hey, um, got a list here now, Sylvie. No, nu, très brièvement, parce... Ļoti īsi, Silvija Gulāra piekrītu Svenu un Žanu Paula sacītājiem. Ir zināms juridisks ietvars, mēs to vēlamies respektēt, bet piekrītu tam, ka ir konkrēta uh, pārskata atbildības problēma, un mēs nevaram ar to samierināties, ka tikai šajā parlamentā, jo uh, pastāv iespējas, eh, ka kaut kas tiks veidots ārpus parlamenta. Un mēs redzam jau tagad, ka ar eh, to runājot par starpvaldību līdzlemšanas pasākumiem. Un tāpēc mums ir jāapzinās, ka mūsu priekšā iespējams būs vissarežģītākās debates, kas tiks lemtas vai nu nākošajā parlamentā, vai starpvaldību konferencē par attiecībām Eirozonā un valstīm, kas nevēlas piedalīties, ieguldīt glābšanas fondā un kādā veidā piešķirt kontroli cilvēkiem, kuri nepiedalās glābšanas pasākumos, tas var radīt problēmu tiem, kuri tajā piedalās. Tāpēc šajā tomēr etapā vēl nav E, iemesla satraukties un veiksmi kolēģiem, kuri tiks ievēlēti no jaunumā. Jā. Okay, Ferna. Labi, tālāk Verders. Paldies. Es piekrītu, ka nākamajā sasaukumā mums būtu vajadzīgs jauns e, kontrols instruments, bet apakškomitejas pienākumos tas nav minēts, tur ir tikai uzklausīšanas tiesības minēts. Uh, tad ir pilnīgi aplam konstruēts, un Šarona ir taisnība. Viņa jau sākumā teica, divas reizes mēs to noraidījām, un trešo reizi uz sekretariāta uh, eh, ierosinājumu pamatu ir izmantots, izveidots priekšlikums, un koordinātori to ir izlaiduši cauri pret parlamenta tiesībām. Pre, šobrīd prezidijs vēlas lemt par apakškomitejas izveidi. Es domāju, ka ir pienācis laiks eh, to run, par to runāt tikai jūlijā, nevis tagad. Um, want... Jā, šeit ļoti daudz cilvēku vēlas izteikties. Liem. Yes. Okay. Moi, je voudrais juste faire un point d'ordre. Reglamenta jautājums šī ir ļoti jūtīga diskusija, tā nav pabeigta, tas nav jādara šodien, un nesaprotu, kāpēc Langenkungs to ir uzsācis. Manuprāt, tas ir nepiemēroti, nevietā, tā nav organizēta, un es atsakos ieņemt nostāju, izteikt nostāju sanāksmē par jautājumu, kas nav darba kārtībā. Man varbūt būtu daudz eh, sakāmā par parlamentu nostāju pret Eiro grupu, bet tas nav šodien darba kārtībā. Yeah. Ole. On the procedural Man ir e, komentārs par pro procesuālo jautājumu. Tur es atstāju to koordinātoriem priekšsarētāju, bet pēc būtības sakot, ja pieņemsim šo lēmumu attiecībā uz jauno sasaukumu, tas tikai tālāk sašķels Eiropu un parlamentu. Mans aicinājums ir nedariet to, ja jūs vēlaties e, vēl kādu, kas pievienojas Eirozonai. We, we need, we need to, to, to close. Priekšsēdētāji, mums ir nepieciešams beigt šobrīd šīs diskusijas. Mums būs uh, laiks to darīt, iekļausim to darba kārtībā. Jean-Paul, you wish for the floor. Jean-Paul. Je voulais simplement dire parce que... Es piekrītu, ka tas nav šodienas e, kārtībā, bet tomēr atbildības jāsaliek tur, kur tās ir mūsu kopīgā parakstītā vēstule, kā norādīja Silvija Pauž, e, koordinatoru vienbalsīgu viedokli un neskaidrību vieš priekšsēdētāja konference, parlamenta administrācija, kur veraugoties uz e, sacīto, turpina darīt un runāt savējo, lai mēs sanāktu kopā rētāk, bet tika skaidri norādīts, ka pirmkārt izmaiņa nav šobrīd, otrkārt, ja, ja kādas izmaiņas būs, tad tas būs nākošajā parlamentā. Un problēma, kas eh, paliek, kā norādīja Silvija, attiecas uz problēmām, kas skar Eirozonu. Domāju, ka šīs debates ir jāizbeidz, un tās var notikt nākošajā reizē, kad tiks apspriests reāli, ko varam un ko nevaram darīt. Much, um... Paldies, eh, saka priekšsarētāji, ar to arī noslēdzam šo diskusiju šobrīd. Žans Pols ļoti pareizi komentāru teicis, kas piediens nāk no parlamenta ģenerālsekretāra, tā skaitā. Uh, Un tieši tāpēc eh, šis jautājums vispār tiek apspriests eh, šī sasaukuma laikā pie katras iespējas, ka tikko mēs novēršam acis no tā, tad atkal tas ir aktuāls. Mēs tagad varam iet tālāk. Pa, aps, viedokļa apmaiņa ir Benoit Kuerē, kurš ir eh, Eiropas centrālās bankas valdes loceklis attiecībā uz 13. darba kārtības punktu. Uh, kas ir izpētes ziņojums par eh, trijotnes lomu un darbībām. Paldies, ka ieradāties šeit eh, tik precīzi. Okay, so please, if we could have quiet. Lūdzu, ievērojiet kārtību. Rīkojamies kā jau ierasts. Es, es vēlreiz sveicu Benoā šeit komitejā. Paldies par dalību uzklausīšanā. Un cerams, ka tad, kad eh, beigsies sarunas zālē, es varēšu dot jums vārdu uz desmit minūtēm, ieskicēt savu nostāju, un tad tālāk turpināsim ar atbild, jautājumiem un atbildēm. Benoā, lūdzu. <clears throat> Merci beaucoup. Euh. Paldies, priekšsēdētāji. Nesatraucieties, pēc brīža es turpināšu angļu valodā, bet iesākumā es gribēju jūs pateikties abiem līdzreferentiem un visai komiteju par uzaicinājumu. Domāju, ka šī diskusija ir ļoti svarīga. Trojka izveidota 2010. gadā īpašos apstākļos, par kuriem mēs runāsim. Tā ir mūsu prāt labi darbojusies un es pie tā atgriezīšos pēc brīža, bet ir skaidrs, ka mums ir jāmācās. Eh, tajā pašā laikā krīze turpinās. Uh, valstis eh, izstājas no programmas, eh, reformas, eh, kas ir īstenotas, ir devušas savus augļus, un mūsu pienākums ir izdarīt secinājumus no notikušā un pārdomāt pār pastāvīga ietvara veidošanu krīzes pārvaldībai Eiropā. Un ārkārtīgi svarīgi parlamentam, kā Eiropas institūcijai, šīs pārdomas veicināt. Paldies, eh, un šī diskusija mums ir ļoti svarīga, un turpinu angļu valodā. Es vēlējos jums sirsnīgi pateikties par šo uzaicinājumu. Eh, ekonomikas atveseļošanas programmas, kas ir īstenotas vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs, ir bezprecedenta programmas un arī krīze, kuras kontekstā tās ir pieņemtas, ir bezprecedenta krīze, tās skar miljoniem Eiropas pilsoņus, un jūs, eh, kā vēlēti tautas pārstāvji, izvērtēt šo situāciju, un tas ir tikai normāli, tas ir jūsu pienākums uzzināt, kas ir noticis šai situācijā un ko var uzlabot. Esmu pateicīgs par iespēju skaidrot ECB lomu trijotnē un arī pastāstīt par to, kā mēs vērtējam šo korekcijas programmu īstenošanu attiecīgajās valstīs un ko mēs varam mācīties no mūsu pieredzes uh, kādus uzlabojumus varam veikt nākotnē. Tātad vispirms ECB loma trijotnē, tātad kā vērtējam šīs korekcijas programmas, un trešais par, par mācībām, ko varam gūt. Pirmais punkts par ECB vietu trijotnē. Es gribu šeit piebilst, kā ECB es nodarbojos ar Eiropas lietām jau desmit dienas. Un uh, varbūt tādēļ piedosiet, ka es varbūt ne visas detaļas tik labi zinu par visām sarunām, kas kur kad ir notikušas un kas tajās ir teikts. Vispirms gribu atgādināt jums, kādos apstākļos tika izveidota trijotne. Uh, kad krīze Eirozonā izcēlās 2010. gada kur sākumā uh, tik uh, Māstrihtas arhitektūra nebija spējusi novērst uh, uh, nelīdzsvarotību virknē valstu un Eiropa nebija gatava tikt galā ar šāda veida krīzēm un nebija paredzēti nekādi instrumenti, kā rīkoties, um, kā novērst to, kā dalību valstīm vairs nav pieejami finanšu tirgi. Šajā grūtajā situācijā dalību valstis nolēma piešķirt finanšu palīdzību ar nosacījumu, ka tiek veiktas korekciju programmas. Uh, un pēc tam Eirozona centās izmantot vislabāko pieredzi, veidojot šīs programmas un pārskatot tās. Un tad Eiropas komisija kopā ar ECB, balstoties uz abu institūciju pieredzi, krīzes pārvaldīšanā, uh, valstu uzraudzībā, tātad saņēma uzdevumu uh, veikt šo grūto darbu, piesaistot SVF. Kāda bija ECB pieredze finanšu jautājumos, tātad finanšu jautājumu, makroekonomiskā stabilitāte, un ECB koncentrējas uz eirozonu. Un tādēļ tika izvērtēta pieņemto lēmumu sistēmiskā ietekme Un tas bija viens no galveniem iemesliem, kādēļ mēs arī tikām iesaistīti. Jau toreiz mēs paziņojam, ka ECB saglabā savu pilnīgu neatkarību, kā tas ir noteikts līgumos. Mums um, bija Konsultatīva loma lēmumus pieņem Eirogrupa sadarbībā ar SVF un Eiropas komisiju. Tātad mēs izvērtējam dažādas politikas iespējas kopā ar dalību valstīm un pēc tam mēs sekojam arī programmu tālākai īstenošanā. Un mēs visu to darām sadarbībā ar SVF un Eiropas komisiju. Šāda, šāds lēmums tika pieņemts 2010. gadā. Tagad tas ir ierakstīts Eiropas stabilitātes neutralitātes mehānisma līgumos un uh, kas ir apstiprināts arī uh, padomē un parlamentā, un mūsu loma ir noteikti divpaka. Uh, tā tad ir Eiropas kopienu, Eiropas Savienības tiesa ir arī atzinusi, ka mūsu darbības noteikumi ir pilnā saskaņā ar Eiropas Savienības līgumiem. Tālāk par korekcijas programmu izveidi. Vispirms vēlējos uzsvērt, ka par spīti tam, ka programmā iesaistītajās valstīs ir ievērojams izšķirības, tomēr mums bija četri galvenie izaicinājumi trijotnē. Pirmais ir uh, nacionālā politika, nelabvēlīga nacionālā politika, ko Maastrichtas uh, sistēma nav, nebija spējusi novērst, dalību valstīm bija pienākums uh, pārskatīt uh, tās ekonomikas politikas, kas radīja bažas citās valstīs, bet arī šeit bija piedzīvota neveiksmi. Tātad katrā programmas valstī ekonomikas situācija bija ļoti smaga programmas iztenošanas sākuma. Un bijušais ECB prezidents Žans Klods Trišē par to arī skaidri runāja. Uh, un uh, ECB uh, runāja savulaik par to, ka ir uh, jau pirms krīzes norādot uz problēmām šajās valstīs, ka trūkst konkurētspējas, ir um, pārlieks deficīts un citi trūkumi. Uh, un arī statistikas dati bija nepilnīgi un brīžam maldinoši. Bija jādomā par parādu ilgtspējību, bija politiskie ierobežojumi, un tādēļ arī pieejamais finansējums Eiropas līmenī bija ierobežots. Un nākošais elements monetārās Savienības ietvaros bija nepieciešams korekcijas, bija arī liels destabilizācijas risks, ka krīze varētu izplatīties uz citām Eirozonas valstīm, uz visu reģionu, un tas arī ierobežoja uh, šos, uh, šīs manevrēšanas iespējas. Katrai valstī situācija bija atšķirīga un arī pasākumi tika pieskaņoti vietējiem apstākļiem, lai nodrošinātu ilgt, ilgtspējīgu izaugsmi, uh, at, radītu darba vietas un nodrošinātu šiem dalību valstīm piekļuvi uh, finanšu tirgiem. Uh, tā tad bija jāstruk, jāpārstruktūrizē finanšu tirgi un jānodrošina struktūrālās reformas, lai atjaunotu konkurētspēju un arī nodrošinātu ilgtermiņa ekonomikas izaugsmes apstākļus un piekļuvi finansējumam. Kad mēs sniedzām padomus trijotnes ietveros, mēs vienmēr raudzījāmies uz sociālā taisnīguma uh, nodrošināšanu, lai šis sloks tiktu vienlīdzīgi sadalīts visā sabiedrībā. Un eh, es arī pie šiem jautājumiem eh, esmu gatavs atgriezties diskusijas laikā. Protams, mēs apzinājāmies, kādas sociālajās eh, ietekmē būs šajās valstīs. Cilvēki joprojām cieš no pieļautajām kļūdām šajā krīzē, no korekciju uh, process, cilvēki zaudē darbu, viņiem tika samazinātas algas, un tā pašā laikā mēs nedrīkstam nonākt pie mm, nepareiziem secinājumiem un vainot visā trijotni. Mums ir jāatceras, kādas bija krīzes sekas. Uh, defaults bija saistīts ar finanšu sektora sabrukumu Un ja nekas nebūtu darīts, tad šajās valstīs situācija būtu bijusi vēl daudz smagāka. Un arī atcerēsimies, ka toreiz tika runāts par izstāšanos no eirozonas. Izvērtējot četru pēdējo gadu laiku darbu, daudz kas tika darīts, lai uzlabotu finanšu sektoru darbību, konsolidētu valsts finanses, Un Īrlā, Īrija nu pat ir uh, izstājusies no šīs palīdzības programmas un atkal ir uh, guvusi piekļuvu, piekļuvi tirgus finansējumā. Mēs uh, redzam šajās valstīs ievērojam progresu, fiskālos korekcijas un citus pozitīvus procesus. Pakāpeniski tiek atgūta ekonomikas konkurētspēja, ir uzlabojusies arī tirgus piekļuve. Protams, eh, bezdarbs joprojām paliek nepieņemami augstā līmenī, un eh, valdībām ir jāturpina iet pa šo grūto ceļu, tās nevar būt pašapmierinātas. Bet, nu, reformas, eh, šis process attiec uz visām Eirozonas dalību valstīm. Un es gribu tagad uh, izteikt trīs secinājumus par manis iepriekš teikto. Pirmais secinājums ir, ka korekcijas programmas bija nepieciešamais risinājums valstīm, kuras atradās uz bankrota sliekšņa. Otrais secinājums - trijotne bija labākais pieejamais instruments tajā laikā noteiktajos apstākļos. Un trešais secinājums - raugoties atpakaļ pagātne un ņemot vērā grūto situāciju un nepilnīgo informāciju, kas bija pieņemama, uh, eh, trijotne ir devusi uh, saprātīgus padomus. Protams, mēs varam mācīties daudz ko no šīs situācijas, labākais, kā novērst šādas sāpīgas korekcijas, nepieciešamība nākotnē ir veidot efektīvu struktūras un saprātīgu ekonomisko un finanšu politiku, un tas ir tā ir uh, mācība visā Eiropas Savienībai, tiek pārskatī, tika pārskatīta pārlieka deficīta procedūra. Un uh, šeit gan mums ir runa par drīzāk par nākotnes izaicinājumu šobrīd. Un galvenā atbildība gulstas uz pašu dalību valstu pleciem. Mēs tāpat konstatējām, ka adekvātas pārvaldības trūkums Eiropas Savienības un Eirozonas līmenī samazina politiskās uh, reakcijas iespējas krīzes apstākļos. Tikai pakāpeniskas jaunas uh, uh, struktūras izveide palīdz palīdzēs eh, dalību valstīm kolektīvi saglabāt suverenitāti. Un mēs esam nogājuši tālu ceļu kopš 2010. gada pakāpeniski veidojot banku savienību, bet mēs vēl neesam visu pabeiguši. Uh, Esmu pārliecināts, ka uh, Eiropas Savienības institūcijas un Eiropas parlaments uh, turpinās spēlēt svarīgu lomu šajā procesā tuvāko gadu laikā. Noslēgumā gribu teikt, ka trijotne pašreizējā formā nedarbosies bezgalīgi. Esmu pārliecināts, ka ilgtermiņā ir jāpakļauj krīzes pārvaldības mehānisms Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, bet mēs esam joprojām gatavi sniegt uh, noderīgus padomus, balstoties uz mūsu gūto pieredzi. Liels paldies, saka priekšsēdētāji. Jā, tiešām jūsu priekšgājējs uh, norādīja, ka trijotne nav kaut kas absolūti uh, perfekts, bet, nu, nekas labāks tajos apstākļos nebija pieejams. Tagad došu vārdu uh, politisko grupu ēnu referentiem par šo ziņojumu. Tagad vārds Otmaram Karasam. Godātais korekums, ļoti liels paldies par jūsu ziņojumu. Es piekrītu galvenajām lietām, ko jūs ieskicējāt savos izteikumos. Es domāju, ka jūs no debatēm sapratīsiet, ka ECB lomas e, izvērtēšana mūsuprāt ir nepieciešama. Jo tajās vizītēs, ko mēs veicām dalību valstīs, mums radās iespējas, ka īsti tā nebija konsultatīva loma. Un pēc trijotnes darba ir nepieciešama diskusija par programmas īstenošanu. Uz to es nekoncentrēšos. Es koncentrēšos uz divām lietām, ko jūs sacījāt. Sākumā savos izteikumos jūs sacījāt, ka šī bija īpaša situācija, ka nebijām tam gatavi, un ka trijotne nepaliks kā struktūra mūžīgi, tad no tā, ko esat mācījušies, kas ir kā Eiropas uh, risinājums iespējams trijotnes vietā nākotnē, balstoties uz jūsu pieredzi. Jo tas, vai jūs tomēr koncentrēties vēlētos uz savu pamatu? mandātu. Otrakārt, jūs norādījāt, ka sākumā nebija tiesiskais pamats un tikai ar divu dokumentu paketi un um, vēlāk ar arī ESM līgumu radās līgumisks uh, tiesību pamats jūsu darbībai. Līdz ar to jautājums, vai ar šādu tiesisku pamatu ir pietiekams? Un vai šāds tiesiskais pamatojums ir mainījis jūsu darba, vai jūs joprojām ir mandāts, un kādā veidā jūsuprāt ECB mandāts ir ar to paplašinājies, un treškārt šodien. Ne tikai ņemot vērā īpašo situāciju, ar kādiem konkrētiem secinājumiem e, attiecībā uz to, ko jūs mums sacījāt, jūs vērtēsiet trijotnes darbību. Jo, manuprāt, ir svarīgi, lai mēs konkrēti varētu iedzīvotājiem pateikt, tā kā jūs sacījāt, ne viss ir bijis ideāli. Bija īpaša situācija, uz kur reaģējāt, bet tagad mēs kopīgi strādājam pie ilgtermiņā eh, risinājumiem. Kas, jūsuprāt, ir eh, nogājis greizi un kādus konkrētus secinājumus mums būtu jāizdara? Okay, thank you very much, Mr. Korapa. Uh, Jā, paldies uh, līdzreferentu kungam par jautājumiem. Es atbildēšu uz jūsu jautājumiem uzdošanas secībā. Vispirms par tiesisko pamatu. Tik tiešām ESM līgums un divu dokumentu pakete precizēja Eiropas komisijas un ECB pilnvaras, kā daļai no trijotnes, it īpaši attiecībā uz ESM eh, pārvaldnieku balsojumu. Bet tas nenozīmē, ka nepastāja vai vispār nekāds tiesiskais pamats 2010. gadā, kad trijotni sāk savu darbu. ECB pamatā atbalsta kopienas politiku, protams, atsaucoties uz savu pamatmandātu, bet joprojām mūsu loma ir atbalstīt ekonomikas politiku Eiropā. Un uh, Šīs programmas bija daļa no tā. ECB tāpat ir loma palīdzēt īstenot finanšu sistēmas stabilitātes pasākums. 7. Eh, pānta 5. apakšpunkts. Tur spēkā ne tikai 6, bet arī 5. Ja valsts iestādes veids eh, pasākumu šajā jomā, tad ECB ir savā atbalsta loma. Un tieši trijotnē mūsu uzdevums bija programmas valstīs atbalstīt eh, Eirozonas pasākums. Mums ir jauns risinājums ESM, ļoti labi, ka ar ESM līgumu ir precizēts, kāda ir ECB loma attiecībā pret ESM valdi. Lēmumu pieņēmēji struktūra ir ESM pārvaldnieku padome Tad IFSF un IFSF e pārvaldes or, organa struktūras, pareizāk sakot, lēmumi ir pieņemti šajās institūcijās, un viņiem ir tiesības to darīt, jo tie ir politiski lēmumi. To ir jāpieņem politiskām iestādēm, šai gadījumā ESM padomēji, un ir viens papildu iemesls, kāpēc ECB nevar trijotnes ietvaros pieņemt uh, lēmumu. Mums ir jāsaglabā pilnīga neatkarība tad, kad lemjam par attiecīgām politikas uh, lietām Eiropas Savienības līmenī jo ECB padome lem pilnīgi neatkarīgi. Mūs nevar saistīt trijotnes lēmumu vai ESM lēmumu, jo tas ir daļa no monetārās politikas, bet mēs esam neatkarīgi šajā aspektā. Jā, trijotnes ietvaros bija debats par programmu. Tieši tāpēc bija svarīgi, lai tur ir trīs iestādes. Ja nebūtu debašu, tad e, nebūtu vajadzīgs trīs iestādes. Tā tad bija trīs iestādes, kas atšķirīgi skatīja. Saprast, ka valsts fondam bija globālais skatījums un ilga pieredze korekciju pasākumos. Un vadošā loma komisijai, Eiropas Savienības ECB, eh, e protams, kuriem ir savs skatījums, finanšu stabilitāte, makroekonomiskā nelīdzsvarotība. Līdz ar to mums bija atšķirīgi skatījumi, bija reizes, kad mēs nespējām vienoties, tad eh, trijotnē mēs eh, vienojamies, tas tika eh, ziņots Eirogrupai, un tad viņi pieņēma lēmumu, kas arī pierāda, ka lēmums pieņēma arī Eirogrupa. Un priekšsēdētājs Trišē saka, ECB iebilda pret, pēc kā risinājumu Grieķijā, un to tad pieņēma kā lēmumu ministra padomē. Tālāk jautājums par nākotni. Ko mums vajadzētu izveidot saskaņā ar kopienas likumdošanu, eh, kas varētu aizstāt trijot? Nu, ne jau ECB to var izlēmt. Ne jau mums būtu jālēm par pareizo ietvaru Kā kopienas iestādēji, ECB, protams, ir ieinteresētība lai viss šis krīzes pārvaldes mehānisms balstītos uz vienotu tiesisko pamatu, respektīvi kopienas tiesībām, bet efektivitātes dēļ e, šeit ir zināms pamatojums, lai visi preventīvie un e, krīzes pārvaldības e, pasākumi būtu zem viena ietvara. Tas nenozīmē, ka ECB nevēlas piedalīties. Protams, ka mums ir sava loma makroekonomikas nelīdzsvarotības procedūrās, piemēram, ja ir misija konkrētā valstī, eh, tur, protams, ECB eh, e var piedalīties. Tātad tas nenozīmē, ka ECB nebūs savu lomu šajā procesā, tas tikai nozīmē to, ka kādā brīdī tas tiks iestrādāts vienotā uh, Uh, ietvarā, kur ECB būs sava loma atdalīta. Un tā ir politiskā diskusija, un mēs nu, noteikti nebūsim tie, kas par to lemj, tas būs jūsu uzdevums. Priekšsarētāji, paldies! Tagad otrs līdzreferents no sociāla uh, def, uh, demokrāta puses Lijam Golkungs. Merci, Šaron. Paldies, Šaron. Sveicināts, Benoā paldies, kā esat pieņēmis um, uzaicinājumu piedalīties šajā uzklausīšanā, jo nebūtu bijis skaidrs no sākuma, kā ECB tā vienkārši piekrista šādam uzaicinājumam. Uh, Eh, bankas loma tika plaši diskutēta, komentēta trojkas ietvaros, un ļoti labi, ka jūs esat klāt, lai varētu lietas skaidrot un atsevišķus augoņus pārgriezt. Vispirms Atgriežoties pie līdz referenta sacītā un par ECB mandātu, jo lasot 13. Eh, LF pa, līguma pantu, katra institūcija darbojas saskaņā ar līgumā noteiktajām funkcijām. Vai jūsuprāt? ECB darbība trojkas ietvaros atbildam līguma piešķirtajam mandātam konkrēti, runājot par dažiem punktiem, kurus es tagad pieminēšu, un valstīs, kur jūsu darbība tika plaši diskutēta. Pirmkārt, īrija. Mēs uzklausījām īrijas centrālās bankas eh, pārvaldnieku un Šķiet, ka trojkas iekšienē bija debates attiecībā uz īrijas banku glābšanu. E, neuzskaitot visas detaļas, paliek iespējas, ka ECB e, nostāja guva pārsvaru trojkas ietvaros pār citām institūcijām, par labu beilautam, lai gan īrijas valdība drīzāk gribēja beilinu, kas būtu e, euh, que c'est bien la ligne de la BCE qui, qui euh, kas būtu bijis viņuprāt izdevīgāks risinājums. Tā gan nav sekas, jo beilautu pēc tam uh, apmaksāja ar politikām, kas, um, par kurām se, uh, maksāt nācās īrijas nodokļu maksātājiem, varam piekrist, ka e, tirgus bija e, elastīgs, bet situācija šobrīd ir tāda, ka īrijas pilsoņi maksā par krīzi, par kuru viņi nav atbildīgi, un īrijas valdība šobrīd meklē iespējas e, savu e, e, parādu atmaksu pagarināt un arī par šo punktu es runāju. Pirmīt gribētu dzirdēt centrālās bankas nostāju par to, ko jūs domājat attiecībā uz priekšlikumiem, lai varētu izņemt īrijas parāda daļu, kas ir veltīta banku glābšanai, un ko jūs domājat par Nonana kunga priekšlikumu pārcelt daļu īrijas Eh, parāda uz Eiropas stabilitātes mehānismu, lai retroaktīvi varētu pārvaldīt īrijas banku vāpšanu. Tās bija par īriju. Par Kipru tas būs īsāk. Ir savā laikā pieņem CCB lēmums piešķirt 9 miljārdus skaidras naudas laikī bankai, kurā tika atzīta par nemaksāt spējīgu, vai jūs ar atpakaļejošu datumu varētu pamatot šo lēmumu? Un pats saldēsēdienas beigām Grieķija tagad. Mēs ilgi uzklausījām SVF pārstāvi Mok Mogadānu. un Remūģā Tīskungu Grieķijā Un šķiet, ka ir bijušas plašas diskusijas starp SVF un Centrālo banku attiecībā uz Grieķijas parādu pārstruktūrēšanu. SVF skaidro, ka eh, kopš no paša sākuma tās nostāja bija, ka Grieķijas parāds nav eh, panesams un eh, tas pārsniedz 120% no IKP, ko SVF uzskata par robežu skaitļiem. Šobrīd tas ir 175. Savā laikā bija runa par ne restruktūrēšanu. SVF sacīja, ka ir nepieciešams veikt konsolidāciju, ka nedrīkst apdraudēt Grieķijas ekonomikas atveseļošanos, un beidzot tika nolemts par konsolidāciju, kā jūs um, norādījāt, jūs tam pievienojāties. Jūs vai jūs varat apstiprināt, ka trojkas iekšienē bija šādas debatas, un vai jūs varat apstiprināt, ka šodien padomē notiek jaunas debates, kuras attiecas uz jaunu iespējamu Grieķijas parāda pārstruktūrēšanu, kas eh, SVF eh, acīs tiek eh, uzskatīts par neatmaksājumu. Un arī uh, Vai jūs domājat, ka pārstruktūrēšanas gadījumā, jo šobrīd ir runa par to, ka Grieķijas parāda atmaksa varētu tikt pagarināta eh, un eh, likmes samazinātas, vai tas palīdzētu novērst to, ka zaudējumus sēdz nodokļu maksātāji vai noguldītāji Grieķijā? Vai jūsuprāt tas ir pieņemams risinājums? Jūsu rīcībā šobrīd ir 39 miljardi Grieķijas parāda. Paldies par jūsu atbildi. Um, the... Deputātiem um, informācijai es dodu iespēju līdzreferentiem pārkāpt atvēlēto runas laiku. Pārējiem šādas iespējas nebūs. Un ja mēs laiku eh, pārsniegsim vēlākiem runātiem, var laika nepietikt. I cannot abuse it. Ben, protams, ka es uh, centīšos eh, atgūt to, kas iekavēts, tad divas minūtes jau ir zudušas. Tātad. Vis, vispirms uh, rēģēšu uz to, ko jūs sacījāt savā ievadā. Uh, ka jums ir prieks, ka ECB pieņēma šo uzaicinājumu. Par, tu, par to īsti nav ko priecāties vai nepriecāties. Mums ir pienākums pieņemt parlamentu uzaicinājumu. Ļaujiet man arī sacīt sakojošo. Mums tiešām ir prieks būt šeit, atskaitīties būt atbildīgiem par to, ko mēs trijotas ietvaros esam paveikuši. ECB priekšsēdētājs eh, atskaitās par to regulāri. Un jebkādas eh, īpašās uzklausīšanas, ko jūs organizēsiet, mēs tur piedalīsimies. Jūs eh, vienmēr varat uzdot jautājumus par darbu trijotnē, un mēs vienmēr būsim gatavi atbildēt. Tā pirmā lieta, otra lieta bija vairāk jautājumu. Priekšsēdēs kundze, es varētu pāris stundas vismaz runāt par situāciju šajās valstīs, bet centīšos atbildēt ļoti konkrēti par īriju. Pirmkārt, at, atcerēšos un atgādināšu jums par īrijas valdības lēmumu 2008. gadā par valsts obligācijām. Tad, kad programma sākās, tad liela daļa no parādiem īrijas bankās jau bija tikuši atmaksāti. Tāpēc izvairīsimies no neprecizitātes. Uh, īrijas eh, valdība jau bija eh, pieņēmusi lēmumu atbalstīt bankas pirms trijotnes iesaistīšanās, un tā bija daļa no starptautiskās vienošanās to brīdi ka sistēmiskās bankas ir jāaizsargā, un tas ir jādara valstu valdībām. Tas arī bija G7 paziņojums 28. gada oktobrī. Tas pats bija ASV, Francijā, Vācijā, bija vienošanās starptautiskā līmenī, ka sistēmiskās finanšu iestādes nedrīkst bankrotēt. Tā bija vienošanās to brīdi. Tālāk jautājums par to, vai tas ir jāmaina. Jā, tas ir jāmaina. Un situācija jau ir mainījusies, pateicoties jums ir īpaši, jums ir, ir BD spēkā, un cerams arī vienotais noregulējuma mehānisms kādā brīdī sāks darboties. Mēs esam mainījuši starptautisko uh, doktrīnu no bailout uz bailin, jo tad, kad bija starptautiskā vienošanās, lai izvairītos no sistēmiskās inficēšanās, e, tāds bija arī ECB viedoklis to brīdi, ka bailing in, ka banka parāds ir jāsadz akcionāriem, nevis e, plašākai sabiedrībai, varētu radītu, ri, radīt risku, ka tas tiek pārnests uz citām bankām. Uh, Bet šobrīd mūsu rīcībā ir e, RBRD kā tiesība akts, kas mums palīdz. Tā kā lēmumi, kas e, to brīdi e, tika pieņemti, bija tādēļ, ka nebija tiesiskais pamats, tiesiskais ietvars. Tagad tas ir. Par Kipru tālāk. Protams, ka Nacionālā centrālā banka lem par ārkārtas likviditātes palīdzības pasākumiem, eh, kur tad eh, tālāk var apstiprināt vai neapstiprināt ECB padomu. Tobrīd banka bija eh, savos rādītājos zem normatīvajām, normatīvajās normās noteiktajiem rādītājiem. Līdz ar to Nacionālā uzrauga Kipras centrālās bankas viedoklis bija, ka banka paliks maksātspējīga, bet ja būs eh, tikai nosacījumi, ka ja būs Eiropas eh, glābšanas finansējums. Likviditāte eh, maksātspēja ir nepieciešama, jo ja jums nav dinamiska pieeja, tad likviditātes krīze var pārvērsties par maksātspējas krīzi, tāpēc ir nepieciešama dinamiska pieeja. Un īpašā situācija Kiprā bija tā, ka tas ilga ļoti ilgu laiku tāpēc, ka nevirzījās uz priekšu diskusijas starp tā laika Kipras uh, valdību E, Eiropas Savienību un Sabiedrisko valūtas fondu. Bet e, banka tiek saglabāta ar nosacījumu, ka būs finanšu palīdzība, bet tad tikko izrādījās, ka ir liels risks, ka nauda varētu nenākt. Tad ECB e izlēma neatkarīgi un publiski paziņoja, ka ja naudas nebūs, tad bankai tiks pārtraukts šis ILA īpašais režīms. Uh, jo sabiedriskai palīdzībai bija jānāk, lai banka atgūtu savu maksātspēju. Visbeidzot par Grieķiju. Jā, tik tiešām bija diskusijas par eh, parādu restruktūrizāciju, bet šeit atbilde ir arī tāda, ka uh, PSI Grieķijā tobrīd varēja radīt sistēmisku nestabilitāti Eirozonā. Tāds bija ECB vērtījums un arī tā brīža visu Eiropas valdību veido, vērtējums, ka Eiropas ietvars nav pietiekami stabils, lai varētu izturēt šādu sistēmisku risku. Lid tāpēc tas nenotika 2010. gadā, jo tas būtu radījis nopietnas problēmas ne tikai pašai Grieķijai, bet arī citām Eirozonas valstīm. Un pēdējais jautājums par to, vai jauna restruktūrizācija šobrīd tiek apspriesta. Nē, ne, netiek jo ir vienošanās Eirogrupā un ar Starptautisko valūtas fondu, ka uh, diskusijas par uh, padziļinātu ilgspēju turpināsies 14. Eh, gadā, balstoties uz divām eh, diskusijām. Pirmkārt par fiskālajiem rezultātiem un eh, iespējamo pārpalikumu Grieķijai no 13. gada. Par to šobrīd norit diskusijas ar Grieķijas valdību. Un otrkārt, kas ir arī daudz svarīgāk, ka Grieķija ir progresējusi reformās. Viņi izpilda to, kas ir prasīts. Tā kā cerams, programma turpināsies Atenās, tas tiks tālāk apspriest un kaut kad 14. gadā, visdrīzāk tuvāk šī gada vidum, eh, padziļināts ilgspējas process atkal tiks apspriests. Priekšsarētāji, paldies! Esam iztērējuši visu lieko laiku. Bija paredzēts 5 minūtes. Katram mums jāatgriežas pie 5 minūtēm ja jūs iztērējat 4,5 minūtes jautājumam, tad eh, pēc 30 sekundēm es beno āslēgšu mikrofonā ārā. Tāpēc eh, lūdzu kontrolējiet savus izteikumus. Silva, Silvija par, reti, kad pārsnieso lūdzu. Paldies, Šarun, pat jā, laiks ir ierobežots. Tomēr gribētu sacīt, eh, ka rekungam, cik ļoti mēs vērtējam viņu vizīti, jo. Uh, Diskusija, kā jau sacījums par šo tēmatu ir svarīga. Lai parādītu, ka ECB ir atvērta dialogam. Un mans jautājums attiecas uz vienkāršu un vienlaicīgi sarežģītu jautājumu. Kas tiek darīts ilgā termiņā? Ir daudz runāts par modalitātēm, konjunktūru īsā termiņā, bet vai programmas valstīs ir domāts par struktūrālu uzlabojumu ilgā termiņā. Tas ir tiešām ļoti grūts jautājums. Man žēl priekšsarētāji, bet nu, tas nav jautājums, kur atbildēt ar jā vai nē. Nu, manuprāt, šeit ir iespējams divas atbildes. Pirmā atbildi labākais veids, kā sagatavoties nākamajai, ir veikt eh, reformas ekonomikā. Un tas ir iekļauts jau programmās. Tas padara ekonomiku spējīgāk izturēt triecienus eh, vidē, kas mainās spēt eh, veiksmīgi darboties Eiropas un uh, starptautiskā tirgu, tas uh, ir spēkā ne tikai mazās valstīs, bet arī lielās. Tā ir pirmā atbilde. Jā, jautājums ir par to, vai mums ir skaidrs skatījums uz eh, Grieķijas, eh, Portugāles, eh, Kipras industrializācijas profilu pēc 10-15 gadiem. Nu, atbilde ir nē, nezinām. ar zināmu skepsi vai paškritiku globāla līmenī visdrīzāk vajadzētu vairāk laiku tērēt, eh, lai noskaidrotu, kura ir pareizā specializācija rūpniecībā šīm valstīm, kāda viņu loma globālā ekonomikā iespējamā, un tad izvērtēt un eh, pielāgot instruments, kas būtu piemērotāk kapitāla pārvietošanai šajās ekonomikās. Padomājiet par šīm krīzēm, viena no svarīgākajām mācībām, tāda personīga piezīme. Viens no lielākajiem trūkumiem eh, šim ietveram Eiropā bija tāds, eh, mums nav šāda Pasaules bankas atbalsta. Par jebkurā citā reģionā Pasaules banka iesaistās ar grantiem, piešķirumiem, lai atbalstītu. Mums tas Eiropā nedarbojās. Varbūt vai Eiropas investīcija banka varētu uzņemties šo lomu? es nevajad, negribētu noteikt, kas būtu darāms EIB, nu savā ziņā viņa dara to, Eh, līdzfinansē mazos vidējos uzņēmumus Eiropā. Viņiem zināmā mērā ir šī loma. Bet instrumenti varbūt pastāv, bet viņi īsti nav piesaistīti konkrētām stratēģijām ar vīziju par to, kādām jābūt ar industriālām nākotnēm šajās valstīs. Priekšsēdētāji, Filipa, Treffda. Kungs, um, esiet sveicināti punkts. Man divi jautājumi. Uz pirmo varēs atbildēt ar jā vai nē. Iedomājieties, ka Spānijas premjerministrs noraksta konfidenciālu vēstulē e CB, lai sūdzētos par monetāru politiku, kura tās orientācijas dēļ kaitē Spānijas ekonomikai. Iedomājieties, un to vairāk nevajag iedomāties, ECB eh, vē, eh, prezidenta vēst vēstuli Spānijas premjerministram piedā, ar piedāvājumu pārorganizēt darba tirgu. Jautājums ir vienkārši. Vai jūsuprāt A ir pieņemams gadījums vai nē, un vai jūsuprāt B gadījums ir pieņemams vai nē? Atbildiet ar jā vai nē. Otrais jautājums. Jau tika runāts un dariet to franču valodā, jums būs vieglāk. Runājot par Grieķiju 2010. gadā, jūs sacījāt, esam pret Grieķijas parāda restruktūrē regulēšanu, jo tas apdraudētu finanšu stabilitāti. Tā, šis arguments parasti tiek izmantots. Un tad, kad par 11. gada martā par īriju ECB vadītājs draud īrijai uh, nesniegt maksājumus, uh, ja netiek uh, garantēti simt uh, procentu subordināto kreditoru, tas nav anakronisms, vai jūsuprāt ir e, atkal pieņemam atbildi, ka tas apdraudēs finanšu stabilitāti. Jautājums ir šeit, kurš gūst labumu? Praktiski e, tiek aizsargāti e, privātie kreditori uz publisko kreditoru un nodokļu maksātāju rēķina. Tātad vai nu mēs uzskatām, ka tirgi ir neracionāli un nu, imbecīli un var teikt, ja tiek pieņemts racionāls lēmums restruktūrēt, tad tas, e, tas ievies, ieviesīs nekārtības. Bet ja pastāv e, infekt, inficēšanās risks, tad tas nozīmē, ka sistēmā ir neatmaksājamas sadaļas. Un priekšsēdētāji, atvainojiet, ir svarīgi jautājumi. Un vai restruktūrējot privātus un publiskus parādus, e, var pierādīt, ka tie tiks atmaksāti. Šeit jautājums, kam, kas no tā gūst labumu un vai ECB šobrīd nerīkojas tīri finanšu sektoru interesēs. Two minutes. Hang on. Divas minūtes, divas minūtes. Um, I'm not, I'm not having this. Sēdētāji, es nepiekrītu, jūs esat tagad negodīgi iztērējis visu laiku. Tā nedrīkst rīkoties. Paldies, deputāta kungs. Vispirms gribu teikt, ka tas ir tiešām uh, augsts gods uh, diskutēt ar parlamentu. Uz pirmo jautājumu es varu atbildēt jā, jā. Uh, valdības pastāvīgi kritizē ECB, kādas lielas valsts uh, finanšu uh, ministrs paziņo, ka esot uh, pārāk, uh, eiro pārāk stiprs un ka skaitējot valsts ekonomikai, bet tas jau nenozīmē, ka ECB visi šādi apgalvojumi ir jāņem vērā. Uh, un otrā virzienā. Jā, visās valstīs centrālās bankas dod konsultācijas valdībām, un valdības vai nu šos padomus uzklausa vai ne, biežāk jau neuzklausa. Un tādā arī ir centrālās bankas loma dot uh, padomus valdībām par ekonomikas, ekonomikas politikas īstenošanu. Tātad atbildu saviem jautājumiem ir jā par otru jautājumu, par finanšu stabilitāti. Man liekas, ka es skaidri norādīju, ka ECB uzskata, uh, ka pāreja no bailout uz bail-in pasauli ir pozitīva attīstība, tātad mēs atbalstījām arī uh, direktīvu par banku krīzi un mē, uh, krīžu atrisināšanu, mēs bijām gatavi dažās jomās iet vēl tālāk, bet ir nepieciešams ietvērs. Un tajā laikā, par ko šobrīd runājam, šādas direktīvas nebija, nebija nekāda nebija nekādu lēmumu par Vēlinu, un arī nebija nekādas uguns sienas, kas būtu palīdzējusi e, Eirozonai pārvarēt e, sistēmisku krīzi. Vēlāk tika izveidots e, Eiropas stabilitātes instruments, mehānisms. Uh, Eh, tagad, kad pastāv šāda aizsardzības mehānisma, eiro ir eh, izturīgāks un arī atbildības ir skaidrāk noteikts un investoriem būs jāmaksā par, kredī, par pieļautām kļūdām un tas ir tikai atbalstām. Paldies, saka priekšsēdētāji. Labi, ka jūs varat runāt arī franču valodā. Un ātrāk tagad vārds Jörgenam. Es runāšu vāciski, jo franciski, diemžēl, nespēju izteikties, atvainojos. Karēkungs, eh, esat sveicināti šeit. Man arī prieks, ka jūs esat šeit un ka mums ir iespēja apmainīties ar viedokļiem. Izteikšos pēc iespējas īsāk. ECB mandāts ir skaidrs, eh, monetārā politika, stabilitāte. Jūs tikko arī sacījāt, ka ECB ir Eiropas Savienības iestāde, bet tas nozīmē, ka jūs saista arī sociālās tiesības un pamatiesības Eiropas Savienībā. Manuprāt, tas ir pilnīgi skaidri definēts ar dažādiem tiesas spriedumiem. Tur, manuprāt, nekāda šauba nevarētu būt. Cik lielā mērā šo saikni jūs ņemāt vērā, īstenojot eh, vai drīzāk ierosinot eh, pasākumus? jo jūsu ieteiktajiem pasākumiem, eh, kā jūs paši arī, pats arī sacījāt, eh, sākumā tam bija arī sociālas sekas. Vai šī saikne ECB ievērot pamatiesības un sociālās tiesības nebūtu noveduši pie tā, ka vajadzēja pieņemot lēmumus, padomāt par sociālo ietekmi. Vai nevajadzētu tā rezultātā būt tomēr pareizāk bijis izvēlēties citus pasākumus, vai šādā krīzes situācijā, kura tik tiešām e, nebija pāredzama, mēs nebijām tā gatavi, tas viss pareizi ir. Bet vai šādā veidā var šīs tiesības anulēt, varētu teikt? Kāds ir jūsu skatījums e, šajā aspektā uz ECB lomu un to, ko ECB ir darījusi? Uh, Liels paldies, man jāatvainojas, bet tagad man tiešām jādodas prom, un Astrīda Lulinga ir laipni piekritusi pārņemt sēdes vadību. Līdz ar to jums būs nedaudz vairāk laika diskusijām. Thank you very much. Thank you, Sean.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 Merci, euh, merci, madame la présidente. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, jā, arī šis ir būtisks jautājums. Protams, ECB ir saistošs kopienas ietvars un startautiskie nolīgumi, ko savi, kopiena ir pārakstījusi arī par cilvēku tiesību jautājumiem, un es eh, neiebilstu pret šādiem apgalvojumiem. Tātad mums šādi nolīgumi ir saistoši kā kopienas iestādēji bet gribu vienu lietu skaidri paziņot, ka šādas korekcijas bija nepieciešamas. Vajadzēja šajās ekonomikās atgūt līdzsvaru starp izdevumiem no vienas puses un ekonomikas uh, spēju radīt uh, līdzekļus un uh, arī pa, at, bija jāpanāk uh, uh budžeta līdzsvars. Tātad, ko mēs uh, darījām, mēs centāmies panākt tādu risinājumu, kas būtu sociāli taisnīgs, lai korekciju sloks neproporcionāli negultos uz vienas sabiedrības daļas pleciem, proti uz uh, trūcīgajiem un bezdarbniekiem. Uh, tātad šeit bija runa par taisnīgumu no vienas puses, bet no otras puses bija arī jārīkojas efektīvi. Un es gribētu minēt piemērus. Bija nepieciešams samazināt šo valstu izdevumus, jo tie nebija ilgts, šis apjoms nebija ilgtspējīgs un nebija, bija nepieciešams ārējais finansējums, ko piešķir kaimiņu valstis. Un tādēļ Eirogrupai bija jāsaka savs vārds, jo tā bija arī daļai Eirogrupas nauda. Un šīs korekcijas bija jāveic tādā veidā, kā tika diferencēta pasākuma pēc ieņēmumu līmeņa. Tātad Grieķijā pensiju un sabiedriskajā sektorā strādājošo algu līmenis tika samazināts atbilstoši ienākumu apjomam. Un uh, par uh, nodokļu sistēmu, tā ir jābūt proporcionālai, lai nodrošinātu pārdali sabiedrībā un aizsargātu nabadzīgos sabiedrības slāņus. Bet, protams, bija ļoti grūti grozīt, mainīt šo nodokļu sistēmu, bet mēs vienmēr paturējām prātā šo taisnīguma principu. Treškārt par uh, korekcijām par vien, vienas vienības uh, izmaksām uh, darba spēka ziņā uzņēmumos, un diemžēl cilvēki tika atlaisti no darba, un uh, kas nozīmē, ko tas nozīmē, ja korekcija uz leju tiek veikta darba, vienā darba vienības izmaksu ziņā. Tāpat ir jāveic korekcijas preču tirgu, atvērtība konkurencei un pakalpojumu sektorā, lai arī šīs korekcijas ietekme tiktu sadalīta taisnīgāk starp dažādām nozarēm. Priekšsēdētāji, nākamais runātājs ir Gozais kungs no ETP. Es dodu vārdu Fejo kungam. Man, man, man, es jau runāju, un viņām būs nedaudz vairāk laika tādā gadījumā. Liels paldies, saka Fejo kungs. Es vispirms vēlējos uh, jūs uzteikt par, uh, par uh, to, ko jūs nu pats mums paziņojāt, un manuprāt, tā nāk trīs uh, būtiski jautājumi. Vai jūs pirmkārt varētu pastāstīt, kas būtu noticis šajās četrās valstīs, ja šis ārkārtas risinājums, kas bija trijotnes izveidi, netiktu, bijis, netiktu piedāvāts? Tātad, ja nebūtu piešķirts aizdevums šīm valstīm, kuras nespēja vairs pildīt savas finanšu saistības, vai jūs varētu man atbildēt gan no ekonomikas, gan no sociālā viedokļa? Kāda sociālā situācija būtu izveidojusies, ja uh, trojka vai trijotne netiktu izveidot. Otrs jautājums. Vai jūs domājat, ka pastāvē reāls apdraudējums eirozonai kopumā? vai pastāvēja risks, ka valstis varētu izstāties no eirozonas un kā šāda situācija būtu ietekmējusi visu eirozonu kopumā un attiecīgās valstis. Un visbeidzot, esmu Portugālis, un es gribētu jautāt, kā jūs vērtējat pašreizējo situāciju valstīs, kas piedalās šajā korekcijas programmā. Viena valsts jau ir izstājusies no programmas Portugāli, ir paredzējusi to darīt dažu mēnešu laikā, jo ir pozitīvi signāli par ekonomikas attīstību, bet vai jūs varētu pateikt cīkāk, ko jūs par to domājat? Paldies! Thank you nous avons cinq minutes en tout. Vous avez trois minutes. Merci. Jā, lūdzu, jūs rīcībā trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies Fejo kungam par uzdotiem jautājumiem. Kas būtu <laughs> noticis, jā? Uh, eh, Eiropas Savienība un SVF nebūtu sniegušas atbalstu valstīm, kurām bija zudusi piekļuve tirgumu, kuras nespēja vairs eh, pārfinansēt savas finanšu saistības, tad tās būtu uh, bankrotējušas, ņemot vērā to, ka finanšu sektors bija arī uzpircis valsts parādzīmes šajās valstīs. Tas nozīmē, nozīmē ka arī uh, finanšu sektors būtu bankrotējis, uh, būtu maksāt nespējīgas vai bankrotējušas bankas, noguldītāji būtu zaudējuši savus noguldījumus, kaut gan tie bija garantēti noguldījumi līdz 100 tūkstošiem eiro, bet ja valsts bankrotē, tad šīs garantijas vairs nav spēkā. Tas nozīmē, ka arī mazie noguldītāji būtu zaudējuši savus ietaupījumus. Tātad ārējā palīdzība bija nepieciešama. Tā palīdzēja pārdalīt izmaksas un uh, uz ilgāku laika periodu un arī sadalīt šos pasākumus pakāpeniski. Līdz ar to bija iespējams uh, risināt problēmas, kas saistīts ar krīzes izraisīšanos, pārmērīgi izdevumi valsts sektorā, pārliecīgi uh, ieguldījumi noteiktās nozarēs, pirmkārt um, mājokļu būvniecībā, celtniecībā un bija iespējams ilgākā laika posmā īstenot reformas tā vietā, lai reformas vajadzē, būtu veiktas ļoti īsā laika posmā. Un tā runājot politiski, tas ļāva šīm valstīm saglabāt kontroli pār korekciju procesu. Protams, šis process nebija viegls, šīs korekcijas joprojām ir grūti īstenojams, bet ārējās palīdzības sniegšana palīdzēja šīm valstīm, kuras uh, veda sarunas ar uh, SVF un Eiropas Savienību, tātad tās joprojām saglabāja kontroli. Pretējā gadījumā šīs korekcijas būtu notikušas haotiski dažu die, nedēļu, mēnešu laikā, un šīs valstis būtu zaudējušas kontroli par šo procesu. Tālāk kāda vai par risku eirozonai kopumā, jā, šādi pastāv jo ir savstarpēji saistība finanšu sektorā dažādās uh, Eiropas, Eirozonas valstīs, varbūt šis uh, krīzes izplatīšanās risks citās uh, Eirozonas valstīs. To mēs konstatējam. Un kāda situācija ir šobrīd, it īpaši Portugāle? Portugāla ir sasniegusi lielu progresu uh, īstenojot uh, programmu ekonomikas situācija uh, Portugālē uzlabojas, IKP reāli pieaug kopš 2013. Uh, gada otrā ceturkšņa. Budžetā ir pārpalikums. Un tagad, protams, šis lēmums ir jāpieņem Portugāles valdībai, un tas pēc pāris mēnešiem arī tiks pieņemts, vai Portugāli pabeigs šīs programmas īstenošanu, vai Portugālē būs nepieciešama vēl kāda nākamā programma. Bet tas viss ir Portugāles valdības ziņā. Tagad vārds Bulmanu kungam. Korei kungs es atzinīgi vērtēju jūsu pieeju. Man patīk eh, domāšanas veids, tas gan īsti eh, nav saistīts ar tiem e-, empiriskajiem datiem, kas ir manā rīcībā. Paskaroties empiriskos datus Portugālē un Grieķijā, tad es varu redzēt, ka valsts parāds un bezdarba līmenis ir milzīgi pieaudzis. Grieķijā jauniešu bezdarbs ir praktiski dubultojies tieši programmas ietvaros. Programmas ietvaros. Un tāpēc man interesē šis jautājums. ECB, kas ir atbildīga par monetāro politiku, to kļūst īstenot ar vien sarežģītāk tādā Eirozonā, kur dažas valstas eh, kļūst stiprākas, bet vājās vēl vājākas, kur paši eh, piedalāties šajā programmā, kas pastiprina šo šķelšanos. Ar vienu roku ECB slēdz saprašanās, eh, sap, mm, saprašanās memorandu, ar kur tiek apgrūtināta eh, monetārā politika, kuru pašai jāīsteno. Jums droši vien iekšā arī ir spriedze iestādē. Kā jūs to risināt? Otrs jautājums vēlme mm, stiprināt investīcijas Eiropā, to arī eh, parlamentā mēs eh, lēmām, 11 valstis vēlas ieviest to. Sabiedrībā rodas iespējas, ka šantāža šeit notiek, ka finanšu iestādes uh, nodarbojas ar šantāžu, caur politisko diskusiju, suverēnās valstīs neievies šo finanšu transakcijas nodokli vai arī ievies to pilnīgi nesakarīgi. Jūs taču atbildat arī par banku uzraudzību. Vai jūs varat apstiprināt, ka tiešām ir šāds spiediens, šāda izspiešana Francijā un ne tikai Francijā, protams, arī Itālijā, Spānijā, Vācijā? Tās pašas debats notiek arī manā valstī. Uh, es ļoti labi apzinos, kā banku e, organizācijas mēģina atrunāt valstis no, šī, no šīs nodevas ieviešanas, vai jūs varat apstiprināt? Un ECB kā banku uzraudzības iestāde un kā kāds, kurš, kā jūs pats sakāt, e, atbalsta Eirozonas politiku, kā jūs rīkojaties ar šādu situāciju? Jūsu rīcībā vēl ir divi ar pus minūtes. Nu jā, vairs laika nav palicis daudz. So with... Darīšu visu, ko iespējams, lai atbildētu laika ierobežojumos. Tas, ko jūs sacījāt par bezdarbu Portugālam, Grieķijā, jums ir taisnība. Tas, ko es sacīju, ka situācija uzlabojas, es runāju par jaunākiem datiem, kas ir mūsu rīcībā, it īpaši attiecībā uz 13. gadu otro pusgadu un pēdējiem mēnešiem. Protams, ka bezdarbs ir pieaudzis no 2010. gada līdz 13. it īpaši jauniešu bezdarbs, kā jūs sacījāt, ir vairāk kā dubultojies. Tāpat arī pieaugus bezdarba vidējā rādītāji Bet tāda ir krīzes eh, situācija. Veicot korekcijas, tik tiešām eh, arī citās valstīs, itimā Eirozonā, visvairāk, bet visvairāk jau programmas eh, valstīs bezdarbs ir pieaugs, maksāt nespējas pieaugušas šī kopējā pieprasījuma trūkuma dēļ. Bet tagad īstenojot reformas, rada pārmaiņas ekonomikā, mēs redzam pozitīvus rezultātus, uzlabojas konkurētspēja, kas padara iespējamu eh, eksporta palielināšanos, kas savukārt rada eh, pieprasījumu vietējiem uzņēmumiem. Mēs redzam, ka šie pasākumi pakāpeni sāk dot augus, mēs redzam pirmos pozitīvos skaidrus, bet tiešām es piekrītu jums, ka tas tik tiešām eh, tik tikko parādījies, ka mēs redzam pirmos uzlabojumus šo valstu ekonomikā, bet es tiešām uzskatu, ka šīs uh, pozitīvās eh, ziņas ir redzams, un redzam, ka šobrīd Portugālē sāk samazināties bezdarbs. Vai ECB veicina Eirozonas šķelšanos? Mēs esam pieredzējuši krīzes dēļ pieaugušu fragmentāciju, bet es tiešām uzskatu, ka programma, kā tā ir īstenota valstīs, veicina valstu konverģenci Tā ir cīņa ar eh, sašķelšanos. Protams, ka tam nepieciešams laiks. Tas dara iespējumu valstīm integrēties vienotajā tirgu, gūt labumu no pieprasījuma citās valstīs, tie ir eh, ieguvumi no konverģences, jo eksporti primāri iet uz citām Eirozonas valstīm. Tā kā konverģenci mēs redzam eh, arī finanšu aspektā, mēs redzam, ka nesen, piemēram, Portugālē valdība varēja piekļūt tirgiem, izdot obligācijas, un tas nozīmē, ka konverģents notiek, kas pakāpeniski atvieglos ECB darbu. Protams, ka fragmentācija apgrūtina, milzīgi apgrūtina ECB darbu, un, bet, un pa, viens teikums par eh, finanšu transakciju nodokli, mums tur nekas nav sakāms, tā ir nodokļu politika. Mums eh, kā koncepcija ir eh, nodoklis ir pieņemams, bet eh, mūsuprāt tas ir jāizstrādā tādā veidā, kas netraucē uh, repo tirgu un uh, šo šīs politikas īstenošanu. Koncepcija. Jā, tā ir tāda jauna pieeja, jo Trišē un Ragīkungs vienmēr bija pret. Udo, tu ļoti pareizi uh, saņēmi, tu, tu redzi ne tikai caurums sierā. Šī saruna tiešām bija eh, ļoti saturīga un paldies Korekungam par labo atbildi. Paldies tālāk, Kratas kundze. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κιωρέ, Inese Sinek. Es gribētu uzdot sekojuši jautājumu, Korēkungs. Saistībā ar to, ko norādīja daži kolēģi, un šeit es runāju par sociālajām sekām visiem šiem pasākumiem no ētiska, morāla viedokļa, no akī komunitēra viedokļa un arī par ekonomikas atvesļošanu runājot Grieķijā smadzeņu aizplūšana, jauniešu aizplūšana, jauniešu bezdarbs, tie ir elementi, kas aizskavēs atvesļošanos. Jūs sacījāt, ka nevajagot apsūdzēt uh, ugunsdzēsējs par ugunsgrēku uh, izraisīšanu. Bet vai šeit uh, ugunsdzēsējs nav runājis par nepareiziem multiplikatoriem, par uh, pienācīgu stabilizātoru nesamību, par sociālo kohēziju un citiem elementiem, kuri nav ņemti vērā un pārskatīti šajā periodā, kad Trojka veids savu pēdējo izvērtējumu Grieķijā. Vai nevajadzētu padomāt par ieteikumiem no jūsu puses, bet jūs sacījāt, ka ir runa par politiskiem lēmumiem. Taču ieteikums no jūsu puses ņemt vērā šos eh, aspektus arī varētu būt noderīgs, lai piešķirtu jaunu elpu, kas ir vajadzīga gan Grieķijas sabiedrībai, gan Grieķijas ekonomikai, lai šis eh, primārais pārla, pārpalikums, kas tika īstenots ar milzīgiem poliņiem, būtu uh, būtu ar savu jēgu. Un tas apliecinātu nopietno valdības pieeju. Ir notikušas struktūrālas reformas un pārliecīga nodokļu piemērošana, kas apgrūtina ceļu uz atveseļošanos un apgrūtina patēriņu. Šī uh, E, pārliecīga aplikšana ar nodokļiem. Jūs sacījāt, ka piešķirsit e, nozīmi šai sociālajā jomai, tādajādi sociālajā taisnīgumam, ekonomikas atveseļošanai, tas ir jāņem vērā, un jūsu ieteikumi būtu ļoti nozīmīgi nākotnes lēmumiem. Paldies! Yeah, uh, thank you, thank you for the question. Well, on the, on the... Paldies par šiem multiplikatoriem. Es teikšu, ka 2010. gadā tie bija augstāki nekā bija prognozējuši visas, visas starptautiskās institūcijas. Bet nu, tā jau nav tāda zinātne. Ekonometrika nav zinātne. Uh, Tālāk runājot par fiskālo konsolidāciju 2010. gadā, to ietekmē dažādi faktori, arī politikas tic, uzticamība uh, bija zemas finansējuma likmes, uh, pirms tam bijušas, bet uh, agrāk tāda situācija neradās, jo šīm valstīm nebija tirgus piekļūst, pēc tam tā bija un šie multiplikātori tātad nebija gluži pareizi, institūcijas pašas to ir atzinušas, daudz, kas, daudz ko tās ir mācījušās, bet nu, tā nav tāda eksakta zinātne. Tālāk par ECB un citu trijotnes uh, dalībnieku loma ir arī atgādināt uh, Eirozonai, ka uh, jo, ja jums nav piekļuve tirgumu un jums ir uh, nepieciešams papildu finansējums, tad ir jāveic korekcijas vai nu no izdevumu vai ieņēmumu ziņā. Tā tad var samazināt uh, vai nu izdevumus vai paaugstināt nodokļus Protams, nodokļiem ir jābūt progresīviem, bet nav nekāda cita risinājuma, kā vai nu samazināt valsts izdevumus vai palielināt nodokļus, jo ārējais finansējums vairs nav pieejams. Liels paldies! Nākamais runātājs ir Leonardo Dominici. Karikungs. esmu lasījis jūsu nesenās runas, esmu arī dzirdējis uh, jūs uzstājamies, un man jūs teiktais šķita ļoti interesants, jo šķiet, ka jūs šis lietas ļoti labi izprotat. Jūs teicāt, ka no krīzes var mācīties. Tas ir tāds kā mācīšanās periods, un jūs runājāt arī par korekciju perioda izvērtējumu, ko, korekciju procesu izvērtējumu. Vai jūs domājat, ka problēma meklējama tajā veidā, kā šīs korekcija programmas tika īstenotas? Šeit es nerunāju tikai par situāciju skartajās dalību valstīs, bet par to, ka ir pietrūcis sistēmiskas pieejas līdz šim. Manuprāt, korekcija process var būt veiksmīgs un pamatots tikai tad, ja eirozona tiek apskatīta uh, kopumā veicot šo, šī, šādu līdzsvarošanas politiku. Jūs runājāt par politiku Eiropas ietvarā, bet šeit arī ECB ir būtiska loma jāspēlē. ECB var vērsties pie politiķiem un teikt, ko var mācīties no pieredzes. ECB ir uh, tāda tādi drošības vārstuļi, piemēram, 2% inflācijas uh, griesti. Bet te runa par vidējiem rādītājiem Eiropas Savienībā, bet varbūt arī spēcīgākās valsts varētu iesaistīt šajā līdzsvarošanas politikā. Vārds jums. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies, deputāta kungs. Es eh, domāju, ka varu pilnībā piekrist jums par to, ka ECB ir sava loma valdību brīdināšanā par iespējamiem eirozonas funkcionēšanas vai integritātes riskiem, un to mēs vērojām līdz 2012. gadam. Riski eirozonas integritātei tādu šobrīd nepastāv kā arī riski stabilitātei, un tāpēc mēs trojkām mēģinām piemērot šo sistēmisko pieeju krīzes pārvaldībai. Un mēs um, procesa sākumā valdībām norādām, ka mums ir nepieciešami uguns mūri, un tas nāk gan KSM, un arī ECB ir bijusi daļa uh, šajā diskusijā. Es, eh, protams, negribu teikt, ka viss nāk no ECB tikai, bet mēs norādām, ka mums ir vajadzīgs visaptvarošs ietvars šajā bēlīna gadījumā, un tagad arī mēs norādām valdībām, ka mums ir vajadzīgs vienots um, noregulējuma mehānisms kurš nedrīkstētu būk pārāk kavēties, ja mēs vēlamies šādu stabilizēšanu jau Eirozonā. Mēs eh, nododam šāda veida vēstījumus. ECB vienmēr nāk klajā ar vēstījumiem, tad, kad tas ir visas Eirozonas interesēs. Un tā ir arī mūsu loma. 2% inflācijas līmenis. Mēs uzskatām, ka tas ir nominālais ēnkurs e, e, un pret to mēs uzturamies. Ru nopietni, un ja mēs redzam kādu apdraudējumu eh, ša, šim skaitlim, tāda mūsuprāt ir jārīkojas. Paldies! Es ļoti augstu vērtēju jūs sacīto par vienoto noregulējumu mehānismu. Žēl, ka Vācijas kolēģi nav klāt. Un tagad ir trīs runātāji - Gomešs kundze, Šmitkungs un Svenskīgolds un tā kā laiks mums ir, tad mēs varam jūs uzklausīt katru atsevišķi sevišķi Gomeša skundze. Vārds jums. Uh, um, uh, troika... Korē, kungs. Uh, trojka ka tā tad veidzināja visādi struktūrālās reformas, bet uh, par zemu novērtē korupciju privatizācijas procesā, nodokļu ievākšanas procesa. Uh, Portugālē brutāli tika paaugstināti nodokļi nabadzīgajiem un vidusšķirām, bet tai pašā laikā uh, nodokļu paradīzēs reģistrētajām kompānijām tika paredzēti nodokļu atvieglojumi. Un nesodīti palika tie, kas izvairās no nodokļu nomaksas un viņi maksā tikai 7,5% augstu nodokli, kas ir vienkārši skandalozi. Un kad mēs apmeklējām Portugāles parlamentu un uh, savā laikā, kad samitā tikās Merkele un Sarkozī, Viņu paziņojumi tikai veicināja spekulācijas pret eiro. Un vai arī tas nespieda Portugālē vērsties pēc tam pēc palīdzības šī situācija? Thank you, thank you for the question. Uh, on... Paldies par jautājumu par eh, nodokļu politikas detalām, detaļām. Mēs vienmēr iestājamies par progresīvu nodokļu sistēmu un uh, nodokļu iekasēšanu. Tātad jūsu adresētājs jautājums ir uh, tiesībā Portugāles uh, valdības uh, kompetencē, jo lēmumus jau pieņem valdības, un tā tas ir pareizi, jo valdībām ir jāuzņemas politiska atbildība, un par šo situāciju ir atbildīga Portugāles valdība. Tālāk par PSI, kā jūs zināt, ECB neatbalstīja šādu pieeju un, diemžēl, visa šī pieeja tiešām padziļināja krīzi Eirozonā. Bet, protams, tas nav vienīgais iemesls, kādēļ krīze uh, Eh, izcēlās, un tomēr eh, šī krīze skāra smagāk tās valstis, kur bija struktūrāla nelīdzsvarotība, un Dovīlas eh, vienošanās tiešām iezīmē krīzes eskalācijas posmu, un ECB savulaik pauda savu viedokli. Paldies tagad vārds Olem Šmitam. Paldies, Uh, priekšsēdētāji, jā, jūs teicāt, ka ne, nevajag vainot ugunsdzēsējus ugunsgrēkā. Uh, jūs esat uh, strādājis ECB kopš 2012. gada, pēc tam Francijā. Vai jūs nedomājat, ka vainīgas ir valstu centrālās bankas, ka tās nebrīdināja par krīzes briesmām, jo šeit mēs runājam pirmkārt par atbildību jā, protams, augstu var vērtēt ECB veikumu pēc tam, bet varbūt jums tomēr būtu jāuzņems atbildība arī par krīzes cēloņiem. Jo vai pēc jūs domām būtu vērts veidot Eiropas monetāro fondu vai tas varbūt kaut kā nesaskan ar Eiropas savienības kompetenci? Uh, Es pats pārstāvu Zviedriju un runājot par šo finanšu darījumu nodokli, no mūsu pieredzes tā bija katastrofa. Un jūsu priekšgājējs arī nepiekrīta un kritizēja šo šādu nodokļu ieviešanu. Vai jūs esat mainījuši viedokli? Jā, ļoti labs jautājums, saka priekšsēdētāji vārds jums. Vispirms ar finanšu transakciju nodokli. Par to mēs šodien nediskutējam. Esmu gatavs pie jautājuma atgriezties detalizēt. Bet es gribu teikt, ka jebkura nodokļu struktūra ir atbalstām, ja tai nav neparedzamas sekas, bet šeit mēs esam identificējuši neparedzamas konsekvences, kādas varētu būt, neparedzamas sekas kas varētu būt šādam nodoklim. Jūs pārstāvat Zviedriju, es esmu no Francijas, mums ir ļoti ierobežots finanšu darījumu nodoklis, kas darbojas labi un. Protams, ir iespējams šādu nodokli ieviest veiksmīgi, atkarīgs viss ir no aptvēruma un likmēm par centrālo banku un brīdinājumiem. Jā, es jau norādīju, ka ir uh, kolekt, mēs kolektīvi esam cietuši neveiksmi īstenojot uh, līguma struktūru. Es toreiz nestrādāju ECB, es runāju par saviem priekštečiem ECB uh, priekšsēdētājs jau 2005.7. gadā, tas ir pirms krīzes, brīdināja Eirozonu, ka izmaksu un algu dinamika bija pārāk augsta dažās valstīs, ir īpaši dispersija uh, attiecībā uz sabiedriskā sektora algām un vienas darba vienības cenas uh, pieaug pārāk augsts un ka tas varēs radīt problēmas eirozonā. Un, un arī um, netika, diemžēl, 2003. gadā jau ievērots stabilitātes un izaugsmas pakts un to pārkāpa, diemžēl, lielās valstis. Protams, netika viss tā prognozēts, bet bija uh, redzamas tendences, un ECB par to savulaik arī runāja priekšsēdētāji, jā, es varu arī apliecināt, ka ECB, jā, un SVF atgādina Šmita kungs, jā, par SVF tātad. Jā, par to mēs, par to ir jārunā arī dalību valstīm un Eiropu zonas dalību valstis, tātad ir gan SVF dalību valsts, gan Eirozonas dalību valstis. Tātad jums ir tā divē ietekme. Es iestātos par to, ka visam ir jābūt zem viena jumta kopienas tiesību sistēmas ietvaros. Uh, un jānodrošina konsekvence ar vispārējo uzraudzības um, struktūru, MPA un citi. Un uh, kaut kad tam ir jānotiek. Tas nozīmē, vai tas nozīmē, ka SVF vairs nebūs nepieciešams, es tā nedomāju. No pagātnes pieredzes var uh, teikt, ka SVF līdzdalība ir uh, bijusi liederīga, jo, tiem, jo eh, šai struktūrai ir starptautiska pieredze krīzes pārvarēšanā, tas ir kāds eh, cilvēks, eh, nu, kāda institūcija no malas, un uh, trijotnē tieši šai institūcijai bija pieredze strādājot ar valstīm, kas atrodas uz bankrota robežas. Priekšsēdētāji, jā, es varu apliecināt tikai jūs iepriekš teikto, ka vienmēr Eiropas centrālās bankas prezidenti mūs ir brīdinājuši, pastāvīgi brīdinājuši pret indeksāciju, kas arī Luksemburgā tiek veikta diezgan nesaprātīgi, bet mēs nekad neesam ieklausījušies. Un tagad vārds Svenam Gigoldam. Jā, vielen dank, Herr Kurī, dass Sie hierher gekommen Paldies, Korē kungam, ka jūs ieradāties šeit. Es vēlētos sākt ar to, ka kritika pret ECB, man liekas, nesamērīgi asa, jo pamatā tiek sodīti tie, kas eh, leca uz e- virsū ecešām, lai tik e, izdarītu to, kas ir nepieciešams. Manuprāt, ir atzinīgi jāvērtē tas, ka jūs piekritāt, ka dalība valstis e, īsti nevienojās parlamentāri, bet tagad jums jāpacieš kritika, kas saskaņā ar līguma nav jūsu mandāta daļa. To jūsu ierosinājumu, ko jūs atbalstījāt, uh, pēc Eiropadoms un Eiropas Arotbiedrības Savienības ir Eiropas pamatiesība hartas un sociālās hartas e, pārkāpums. Šos ieteikums jūs e, attaisnojāt, sakot, ka ja jūs to nedarījāt, tad būtu sociāli, e, sociāli vēl sliktāka situācija bijusi. Bet pamatiesību pārkāpumu jomā tas nav arguments. Vai jūs apstiprinat, ka jūsu ieteikumus, kuru jūs arī atbalstījāt trijotnes ietvaros, tiešām ir pamatiesību pārkāpumi to tiesību jomā, ko arī jūs apstiprinat un pieņemat? Noka kunga jautājums par Kipras eh, bankas laika glābšanu īla programmas ietvaros. Jūs sacījāt, ka turpinājāt bankas finansēšanu, kaut arī viņai bija problēmas ar maksātspēju, jo, jo domājāt, ka būs rekapitalizācija, bet jūsu noteikumi aizliedz maksāt nespējīgu banku finansēšanu. Tur nekas nav rakstīts par gaidīšanu uz rekapitalizāciju. Vai jūs varat apstiprināt, ka laikas bankas situācijā jūs paši pārkāpāt savus noteikumus un tādējādi radījāt iespaidu vai drīzāk situāciju, ka uh, Eh, privātie investori varēja saglabāt eh, savus eh, noguldījumus. Jūs rīcībā vēl divi ar pus minūtes. Thank you, uh, thank you, man. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par to, ko sacījāt ievadā, bet ECB lomu krīzē mēs neredzam kā da daļu no trijotnes, bet caur monetāro politiku, lai nodrošinātu eiro stabilitāti. Tā nav no diskusija šodienai, bet to es vēlējos sacīt, ka mūsu uzdevums bija nodrošināt cēnu stabilitāti caur monetāro politiku. Un mēs to arī turpinām darīt Tas tā protokolām tā no diskusijas šodien, bet tā ir eh, svarīgāka daļa nekā viss, ko mēs esam paveikuši trijotnes ietvaros. Eiropas konvencija par cilvēktiesībām. Kā es sacīju, ECB sniedz konsultācijas ESM un Eirogrupai kopā ar Sapsko valūtas fondu un komisiju tad, kad tiek pieņemt lēmumu. Un Eiropas Savienības tiesa skaidri ir noteikusi, ka mums ir konsultatīva loma, mēs neesam daļa no lēmumu pieņēmējiem. Lēmums pieņem valstu valdības juridiskā ietvara ietvaros un Eirogrupa. Bet jūsu rekomendācijas vai tās bija saskaņā ar Eiropas un sociālam likumdošanas normām? Vai tika pārkāpti šie likumi? Es neesmu jurists. Es neesmu jurists. Es nevaru atbildēt eh, juri... tā, tādā kontekstā, kā jūs to vēlaties. Un, protams, ka ECB saista likumdošanu. Un eh, trijotnes eh, rīcība, ko mēs ir publicējusi arī uh, Eh, šos dokumentus, ar eh, ieteikumus, bet, protams, ka mūs saista ēst tiesības. Mēs ne, neuzskatām, ka mēs esam ārpus šī ietvara. Par ielā to nodrošina Nacionālā centrālā banka, tā ir nacionālā kompetence, tas ir juridiskais aspekts, bet kas ir svarīgāk? Uh, Tas ir atkarīgs no bankas maksātspējas uzraudzības vērtējuma. Situācija tobrīd un arī šobrīd ir uzraudzības uh, veikšana ir eh, centrālās Kipras bankas, Kipras centrālās bankas rokās. ECB padomei jābalstās uz izvērtējumu, kuru veids Nacionālā atbildīgā iestāde ECB nebija un arī līdz novembrim joprojām nebija uzraudzības kompetences. Līdz ar to, tā kā ILA sniedz Nacionālā centrālā banka pēc balsoties uz pašu risku, tad eh, Kipras centrālā banka mums sniedz šo informāciju, un Kipras centrālās bankas uh, vērtējums, jo pārvaldnieks skaidri to paudīja, ka laiki ir maksātspējīga ar nosacījumu, ka uh, tiks sniegts finansējums. Mums nav juridiskai iespēju apstrīdēt šo vērtējumu. Protams, tas viss mainījās, eh, kad ECB kļuva par uzraugu. Tā, tā varbūt daras, daļa no drošākas sistēmas, bet tā nu tas ir. Es gribu pateikties Kjurē kungam un esmu pārliecināta, ka jūsu sniegtie skaidrojumi palīdza mums objektīvāk skatīties uz šo situāciju, kliedēja pārpratumus un arī kliedēja aizspriedumus, kas varēja būt uh, radušies par mūsu darbu. Es pateicos visiem diskusijas dalībniekiem un paziņoju, ka mūsu nākamā sanāksme notiks pirmdien 17. februārī pulksten 15. Līdz ar to sanāksme beigusies.